Schönen guten Morgen allerseits. Labrīt visiem. Lūdzu, ieņemiet vietas. Herzlich willkommen. Sisnieks veicu mūsu sanāksmē nodarbinātības un sociāla lietu komitejā. Darba kārtība var tikt pieņemta. Stevenses kundze un Kozas kundze lūdzā piekto darba kārtības punktu izskatīt eh, pēc devītā darba kārtības punktu, jo tas eh, citādi sakrīt ar balsojumu citā komitejā. Tas nozīmē, ka mēs 6, 7, 8 un 9 izskatīsim un pēc tam par eh, ANO konvencijas ieviešanu personām ar invaliditāti tiesībām. Pēc tam būs šis punkts. Neviens pret to neiebilst. Tālāk par priekšādātā paziņojumiem. Šodien mums ir visas valodas, izņemot somu, maltiešu un horvātu valodu. Otrakārt mums ir izmaiņa mūsu komitejas sastāvā. Sirsnīgi sveicu Martinu Lokegārdu. Ceru, ka pareizi, kaut cik pareizi izrunāju viņa uzvārdu. Sveicam viņu mūsu komitejā. Viņš ir sekoties Ulē Törnes, kas ir Dānijā kļuvusi par ministri. Sirsnieks sveicam Ulu Törnes. Tas arī sakrīt ar mūsu komitejas tēmām, un tur ir eh, milzīgas iespējas sadarboties, ko mēs, protams, vēlamies izmantot. Mārtins Lokakāts. Tātad, sirsnieki, jūs sveicam. Tālāk. 22. februārī no 10. līdz 12.30. Gribētu pievērst jūsu uzmanību, būs uzklausīšana par darba tirgus eh, nosacījumiem, kas eh, atbalsta darba dzīves un eh, privātās dzīves līdzsvaru. Šajā uzklausīšanā būs runa par dažādiem aspektiem, kas mums būs svarīgi turpmākajā komitejas darbā par darba dzīves un privātās dzīves savienošanas iespējām. Tas ir svarīgi arī tām, tiem tematiem, par ko mēs runāsim nākamajos mēnešos. Tur ir runa ne tikai par to, kādos apstākļos strādā, dzīvo strādājušās ģimenes, bet arī par kvalifikācijas jautājumiem un vēl citiem jautājumiem. Ceturkārt vēlētos sveikt uh, 21 studentu grupu. Viņi ir no Bordeaux universitātes. Viņus ielūdza Rolēna kungs, sisniegs veicam, ja es pareizi to saprotu no franču valodas, kur nepārvaldu, un mana kolēģi no sekretariāta saka, ka runa ir eh, par eh, juristiem, kas nākotnē strādās darba tiesību jomā, tādēļ īpaši priecājos eh, sveikt viņas kā nākamos kolēģus un ekspertus. Tālāk trešais darba kādreiz punkts, tā kā Ūla Tonas nestrādās vairs mūsu komitejā, mums ir jāvēl trešo priekšādātāju vietnieku. Tur ir Aldis grupai ieteikuma tiesības Martina Ģebālava. Lies paldies priekšādātāji. Jā, šajā punktā ir runa par mūsu komitejas trešā priekšādā vietnieka ievēlēšanu. Vēlētos ieteikt eh, Mārtiņu Lakakordu šai šim amatam, ņemot vērā, ka Ola Tanes eh, priekšlaicīgi ir pametos mūsu komiteju. Lies paldies, tātad tas ir mūsu kandidāts. Paldies. Vai ir vēl kādi citi priekšlikumi? Nav. Tātad kopš trim minūtēm viņš ir eh, pilntiesīgs šīs komitejas deputāts, loceklis un jau kļuvis par kandidātu par trešo vice priekšsēdētāju. Viņš ir uh, iesniedzis paziņojumu par uh, finanšu interesēm, nav nekādu formālu iebildumu. Uh, Tad mēs balsosim ar eh, aklamācijas procedūru. Kurš par? Ja. <laughs> Danke, gegenstimmen. Paldies, kurš pret? Gegenstimmen sehe ich keine. Entschuldigung, ich bin da, bin da hinsichtlich des. Jā. Balsošanas procedūra esmu tradicionāls. Martēna kungs, lūdzu. Merci, prezident. Vous avez... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs aizmirsāt pajautāt, kas atturas. Ich frage... Kurš lūdzu atturas? Divi. Divi deputāti atturas. Tagad beidzam balsot. Un uh, lūkšu kolā, kolēģi Lokagārdu nākt šeit uz prezidiju. So, then... Jā, labi, tad mēs varam So, dann können wir. 25. janvāra 2016. 17. 17. janvāra februāris 2016. un 23. februāris 2016. gads. Varam pieņemt zināšanai, nekādi grozījumi nav iesniegt izmaiņas. Tad mēs esam, varam ķerties pie piektā darba kārtības punkta. Tātad sestā. Jo piekto darba kārtības punktu mēs e, atlikām pēc 9. darba kārtības punkts, 6. darba kārtības punkts - sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgu. Bēgļi, tātad bēgļi. Jautājums par bēgļiem, referents, saņēmis iespēju izteikties Brando Benifei, bet man jāsaka, ka viņš nav. Viņš nāks nāku šajieni. Labi, tagad drusciņi ievilksim elpu, pagaidīsim. Yeah, okay. Also, wir warten noch ganz kurz auf den. Īsi gaidām vēl, kad ieradīsies mūsu referents. So, also wir ändern die Tages Tātad eh, mēs mainām darbu kārtību, lai mūsu referenti eh, paliktu tādā, izjust eh, tādu enerģijas pieplūdumu, lai viņiem būtu jāskrien no rīta visur. Sastais darba kārtības punkts par sociālo iekļaušanu un integrāciju darba tirgū. Brando Benifei saņem iespēju izteikties. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēd. Atvainojiet manu kavējumu. Runāšu itāļu valodā. Dargie kolēģi, un es to daru es šo ziņojumu prezentēju ar prieku un ar emociju par bēgļu iekļaušanu, sociālu iekļaušanu un integrāciju darba tirgū. Tā ir man pirmā pieredze kā re referentam sociāla lieta komitejā. Sāku šo darbu, šo referentu darbu ar zināmām bažām, jo tēma ir sarežģīta, nopietna, ļoti aktuāla. To mēs visi vi labi zinām. Atšķirot avīžu lapas, tas ir sāpīgi redzēt, ko mēs tur lasām, bet mēs nevaram ignorēt šos jautājumus. Pie Eiropas Savienības robežām saskarāmies ar vēsturiskas dimensijas fenomēnu, ko grūti pat aptvert pilnībā. Bēgļu krīzi nevarēs atrisināt neviena dalībvalsts pati. Ir daudz problēmu un paziņojumu bet bēgļu in sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgu ir ļoti sarežģīts uzdevums, un te ir vairāk iemeslu. Daudzi migranti ir politiskā patvēruma lūdzēji, viņi ir bijuši spiest pamest savus mājas, savu dzimto zemi, viņiem ir īpaša aizsardzība nepieciešama. Un arī Eiropas tautsemniecība pārdzīvo krīzi, nodarbinātības krīzi tīpaši, kas skārusi jaunos cilvēkus visā kontinentā. Un tālāk arī sabiedriskā debata ir ārkārtīgi politizēta. Bēgļi saskarās ar aizspriedumiem, populismu, dažos gadījumos pat tieši rasismu. Un šādos apstākļos esam sastādījuši šo dokumentu, kas no vienas puses problemātikas daudz šķautnainību atspoguļo, bet no otras puses tiec piedāvāt risinājums. Solidaritāte ir jābūt risinājuma pamatam un atbildīgumam. Tāda ir jābūt mūsu Eiropas Savienības atbildēji uz šo krīzi. Tā jābūt eiropeiskai atbildēji te jāatspūgļo mūsu mērķi. Un šajā dokumentā ir jāatspūgļo arī mūsu pamatprincipi, kā arī konkrēti praktiski e, risinājumi, kā varētu bēgļus integrēt darba tirgu. Kas būtu darāms ES līmenī, kas būtu darāms dalību valstu līmenī, lai integrāciju un iekļaušanu veicinātu. Rezolūcija satura vairākus konkrēts priešlikums, kā bēgļi labāk būtu integrējami darba tirgu. Mums ir instrumenti un programmas ES līmenī, kuras gan tiesa ir nepietiekošas šāda apjoma problēmas risināšanai. ES sociālais fonds ir pa 8% samazināts sarunu gaitā par daudzgadu finanšu ietvaru. Sociālās iekļaušanas instrumenti ir dažādi, dažreiz nav vienkārši piemērojami, ir birokrātiski šķēršļi, elstības trūkums dalībvalstīm, ir problēmas mobilizēt vajadzīgos resursus šādā krīzes situācijā. un daži es publiskie budžeti arī ir pārāk nelastīgi, lai ar šādu apjomu problēmu tiktu galā. Dalību valstu politikas arī ir jāsalāgo labāk. Tātad mēs saskarāmies ar neviendabīgu situāciju, daudz nedrošības faktoriem. Taču bēgļiem ir jāvar piekļūt darba tirgumu, lai viņi saglabātu savu pašvērtību, savu cilvēku cieņu, lai ļaut viņiem ātrāk nostāties uz savām kājām, kļūt ekonomiski neatkarīgiem. Un turklāt to arī diktē e, mūsu finanšu intereses, lai dalību valstu izmaksas attiecībā uz šiem bēgļiem samazinātu, jo šie cilvēki ir potenciālie nodokļu maksātāji. Uh, Atgādināšu, eh, ka eh, darba tirgus elstībai ir ļoti svarīga loma potenciāli bēgļu integrācijā. Ir jāveicina nodarbinātība un ekonomiskā izaugsme. To var paveikt arī ar integrācijas pasākumiem, kas nāk pa labu bēgļiem. Un tā arī mums izdotos netērēt tik daudz līdzekļus no sociālajiem pabalstiem. Mēs nedrīkstam arī ļaut izveidoties situācijai, ka nabagi cīnās pret nabagiem. Politiskā patvēruma lūdzējiem ir jau pēc sešiem mēnešiem jāļauj strādāt, nevis tikai pēc deviņiem, kā tagad ir paredzēts direktīvā. Jā, tas ir ambiciozs mērķis. Bet Eiropas komisija 2011. gadā vēl nevarēja paredzēt šodien izveidošo situāciju. Un starptautiskā darba organizācija arī atbalsta šo priekšlikumu. situācija ir tāda, ka mums ir jārīkojas nekavējoties. Direktīvā ir jāizdara labojumi. Eiropas komisijai ir jāparedz Eiropas sociālā fonda finansējuma palielinājumu un kohēzijas politikai arī ir jāsņem vairāk līdzekļi. Daudzgad finanšu plāns jāpārskata, es neto budžets ir jāpalielina, bet vismaz šāds priekšlikums jāizskata. Kultūras komiteja ir sagatavojusi atzinumu mūsu nodarbinātības komitejai. Ir atsevišķi jautājumi, kur mums kompetences pārklājas, cits ir tāds, kas ir tikai mūsu kompetencē. Tas jāņem vērā, šī kompetenci pārklāšanās, es domāju, ka tā ir arī zināmā mērā nenovēršama. Es ceru, ka kolēģi šo pirmo rezolūcijas projektu uh, uzskatīs par labu pamatu mūsu tālākam darbam ar šo sarežģīto jautājumu. Noteikti šis teksts vēl ir uzlabojams. Uh, es uh, ar prieku ņemšu vērā jūs ierosinājums un strādāšu pie šī ziņojuma tā, lai dokuments beig beigās būtu līdzsvarots un tas plenārsēdz balsumē gūt atbalstu. Paldies, uh, labprāt atbildēšu arī jūsu jautājumu. jautājumus. Paldies, Brando. Tu ļoti ātri runāji. Es uh, spēju saskatīt uh, sviedrus uz mūsu tulku pierēm. Lūdzu, runā nedaudz lēnāk, lai kolēģi tulki uh, spētu arī kvalitatīvi pārtulkot tevis teikto. Un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Žoržs Bahs e, būtu nākamais, ka mēs doties pie izteikties, kur viņš ir. Ja viņa nav, tad Elizabete Morāna Šartie viņu aizstāja. Er, <coughs> viņš ierodas. Es klappt ja heute mit den. Nu, šodien tas viss uh, burtiski uz sekundi ir izdevies ar uh, runātājiem un referentiem. Žorš, vai tu jau var uzstāties, lūdzu? Jā, paldies. Es uh, gribētu par Benefai ziņojumu īsu Tomasa Manna vēstījumu nolasīt. Uh, Bēgļi eh, nedrīkst kļūt par ilgtermiņu bezdarbniekiem rīt. Ir vajadzīgi jauni instrumenti un vienlīdzīga attieksme. Es nedomāju, ka būtu labi radīt īpašus tirgus, eh, minimālā alga jāsaglabā un vienādai attieksmei jābūt integrācijas politikas centrālajam punktam saskaņā ar Vācu. Uh, darba aģentūras uh, skaitļiem 75% bēgļi ir darbspējīgi uh, Vācijā, 20% no šiem darbspējīgiem ir uh, amata vai augstskolas kvalifikācija. Viņu um, kvalifikācijas apliecības var tikt izskatītas un aizvietotas ar Eiropas kvalifikācijas apliecībām. 85% ir vispārējā izglītība. Uh, un kvalifikāciju viņi nevar pierādīt, taču arī viņiem ir noteikts kompetences. Un a, apzinot un novērtējot šo kompetenci gan dalību valstīs, gan arī ES līmenī vēl daudz kas jādara. Nacionālās vai Eiropas standarti šādiem, šādām zināšanām bieži vien pietrūkst, un tāpat nav arī atbilstošu metožu. Online uh, zināšanas varētu tikt uh, izmantotas, uh, kā pārbaudīt uh, esošās zināšanas. Tie, kas uh, zina, kā uh, noteikts uh, zināšanas izmantot, tas nu, varbūt vēl nav uh, īsti ir inženieris elektronikas vai um, citās jomās. Uh, taču uh, viņa zināšanas var izmantot. Un tāpat zināšana novērtēšana, respektīvi apzināšana jau jāveic uh, tā sauktajos skotspatos vai uzņemšanas nometnēs. Makintārs kundze tagad. Paldies. Uh, Priekšēd mūsu referenti ir Helga Stevensa. Viņa šorīt nevarēja būt šajā sanāksmē, bet viņa man lūdz izteikties viņas vārdā. Pirmkārt, Helga gribētu pateikties referentam par līdzsvarotu, visaptarošu un mērķiecīgu ziņojumu. Viņa uh, saka, izsaka stingru atbalstu referentam attiecībā uz to, ka bēgļu sociālā iekļaušana ir divu virzienu process, kuram ir nepieciešama pūliņa gan no dalību valstīm, gan arī no pašiem bēgļiem. Integrācijai ir jāaptver gan pienākumi, gan tiesības. Dalību valsts saskarās ar lieliem izaicinājumiem bēgļu uzņemšanā, tādēļ ir tikai pareizi gaidīt arī no bēgļiem apņēmību. Tikai ja abas puses uzņemās savu atbildības daļu, tad mēs gūsim panākums. Stevens kundze arī norāda, ka referents vērš uzmanību uz uh, īpaši apgrūtinātām grupām starp bēgļiem sievietes, gados vecāki un invalīdi. Nav tādas lietas kā bēglis, kā tāds. Katrs bēglis ir individs ar savu uh, individuālo personību kvalifikācijām un vajadzībām. Individuāla pieeja ir nepieciešama, kas dotu bēgļiem, visiem bēgļiem, iespēju integrēties. Tāpat kā referents arī Helga uzskata, ka darbs ir, darbam ir atslēga nozīme integrācijā. Bēgļiem ir jāvar saņemt vajadzīgo atbalstu iekļaušanai darba tirgū. bet in, iekļaušanas pūliņā vērš uh, galvenokārt uz tiem, kas paliks Eiropā ilgtermiņā. Tādēļ ierobežotie resursi ir prātīgi jātērē. Politiskā patvēruma lūguma jāizskata saulēcīgi un bēgļi jāintegrē ātri un efektīvi. Helga arī norāda, ka viņa neuzskata, ka politiskā patvēruma meklētāju un bēgļu integrācija var dot risinājumu ES eh, e sabiedrības novecošanās problēmai. Tādēļ viņi neuzskata, ka zilās kārtīs direktīvu šajā kontekstā būtu jāpārskata. Politiskais patvērums un migrācija divas atsevišķas tēmas, kas arī jārau, jāskata atsevišķi. Otrakārt, imigrācija neatrisinās e, iekšējās tautsēmniecības struktūrālās, struktūrālās trūkumus Visbeidzot, Helga uzskata, ka atslēga veiksmīgai integrācijai ir tāda, ka tā nedrīkst darboties kā svira vēl lielākai mm, migrācijas plūsmām. Helga ar prieku sadarbosies arī turpmāk ar referentu. Paldies! Un tagad Martina Labājo. Paldies priekšsēdētājai. Es neesmu ēnu referenta, Renāte Weber ir ēnu referenta, bet man ir divi īsi jautājumi. Aldis vārdā es runāšu itāļu valodā, tā kā es runāju ar Brando. Brando. Divi pavisam īsi jautājumi. Paldies par tavu darbu. Uh, tu esi parādījis daudz labās gribas un arī tu piemini Eiropas labo praksi. Varbūt tu varētu vairāk šādas labās prakses piemērs savā ziņojumā iekļaut. kas tiek veiksmīgi risināts dalībvalstīs. Kādēļ gan mums būtu jāizgudro ritenis no jauna, ja mēs varam mācīties no labās prakses piemēriem atsevišķās dalībvalstīs? Un kā ar tirgus skatījumu vai ar darba devēju skatījumu, kā mēs to varam vairāk ņemt vērā eh, šajā tēmā? Taņu neredzu, vai kāds viņas vietā runās? Nē. Tad dosim vārdu Terijam. Terijai Rainkei. Paldies priekšēji. Pirmkārt, man jāatvainojas kolēģis vārdā, kur nevarēja ierasties. Darba kārtība tika mainīta. Džīna Lamberta bija mūsu ēna referente, bet viņas vārdā es gribētu pateikties referentam Viņa darbs ir ļoti labs pamats šīs sarežģītās tēmas apskatīšanai, un ko es gribētu norādīt sākumā. Es domāju, mums ir jāparāda no vienas puses situācijas sarežģītība, izaicinājumi, bet arī iespējas, ko tā mums piedāvā. Man bija iespēja tikties ar sīriešu bēgļiem eh, manā vēlēšana apgabalā Gelzinkīšanā šo eh, sestdienu. Viņi jau gadu uzturās Vācijā, četri no viņiem jau runāja tekoši vācu valodā, viņi jau ir atraduši darbu. Tātad, ja mēs pieliekam pūliņus un radam pamatu integrācijai, tad e, šeit ir arī daudz iespējas gan mūsu sabiedrībām, gan beļģiem. Kas attiec uz grozījumiem? Es domāju, ka ir jau labs pamats šajā ziņojumā, bet ir daži punkti, kurus mēs gribētu īpaši vēl izcelt. Pirmkārt, atgādinam, ka es tiesībās jau ir pamats mūsu debatēm. Cilvēki, kas bauda statotisko aizsardzību, jau var piekļūt darba tirgum, arī apmācībām, Un tas, kas jau eksistē likumdošanā, tas bū, vai starptautiskās konvencijās būtu ņemams vērā. Otrakārt, arī komiteja strādājas jau šiem jautājumiem, un Džīna gribētu atgādināt komitejas darbu ar Hirša ziņojumu un iespējām, kuras, piemēram, sliedz Equal programma. Tajā skaitā uh, valoda apmācības, ēnu aktivitātes darbā, Eh, darba kvalifikāciju atzīšana, tas ir labs pamats, uz ko mēs varam tālāk celt savu nākamo darbu. Arī ziņotājs ir norādījis, bet es gribētu vēl vairāk izcelt to, ka, ja bēgļi cenšas integrēties darba tirgu, viņi saskarās ar problēmām tādēļ, ka viņiem ir uzturēšanās atļauja, kas ir terminēta. Tas bieži ir šķērslis darba tirgu Un šis šķērslis būtu jāmēģina mazināt. Tālāk mēs gribētu norādīt attiecībā uz piekļuvu finansējumam. Ir vienlīdzīgo tiesību un pilsonības fonds, ko var izmantot arī daudzveidības veicināšanai darba vietās jāizmanto arī esošais ES finansējums, lai veicinātu bēgļu integrāciju darba tirgu. Paldies, Brando, par savu tavu darbu, un Džīna ar prieku piedalīsies tālākās diskusijās. Paldies! Paldies, Laurā Džēja! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es piekrītu, pievienojos kolēģiem, paldies kolēģim Brando Benifei. Viņa pieeja mums patīk. Bēgļu jautājumi tiešām ir steidzām risināmi, un dalībvalstīm jārod vienot pieeja Lavaletas lēmumi ir atbalstāmi. Visām 28 dalībvalstīm būtu jāuzņemās savu atbildības daļu situācijas risināšanā. Nevar būt tā, <clears throat> ka mēs skaisti runājam, bet neko nedarām. Katrā dalībvalstī ir savu pienākumu bēgļu problēmas varēsim risināt tikai tad, ja 28 dalībvalsts kopā strādās, radīs vienots risinājums, efektīvs, un mums jāsaprot arī tieši kādām jābūt prioritātēm. Jautājumi ir aicinām, risinām steidzam. Grieķijas ziemļos ir 42 tūkstoši bēgļu ir katastrofāli klīniskie apstākļi, mums ir jārīkojas nekavējoši. Mums jāizstrādā ilgspējīga pieeja, kas ilgtermiņā darbosies, bet arī tūlīt dod efektu. Bēgļi ir jāatbalsta. Bieži viņi nepārvalda e, tās valsts valodu, kurā viņi ir nonākuši. Mums ir vajadzīgs kas vairāk nekā tikai tūki Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas var būt vidutāji starp uh, patversmes valsti un bēgļiem. Un domāsim arī par bēgļiem, bēgļu bērniem. Uh, viņiem ir jāgūst piekļuva izglītības sistēmai, sociālās aizsardzības sistēmai, lai viņi nenonāktu tādā aburtā lokā, no kā viņi pēc tam vairs neizkļūs ārā nabadzības lokā. Un šeit svarīga loma ir tieši arī piekļuvēja darba tirgumu. Dalībvalsts nedrīkst pieļaut to, ka bēgļi visi nonākt valstīs, kurās jau ir diezgan liels bezdarba līmenis. ir jāredz, ko var bēgļi paši darīt, kur viņus var integrēt, un jāizdara vienoti pūliņi Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienībai ir jābūt sadarbīgo tautu savienībai. Mēs nedrīkstam celt jaunus barjeras vai dzeloņu drātis, dzeloņu stieplis. Tie ir cilvēki, kam ir vajadzīga palīdzība neaizmirsīsim, ka dalībvalsts saskarās ar grūtībām, ņemot vērā lielos bēgļu skaitu. Īpaši, ja dalībvalsts, ja bēgļi nonāk tajās valstīs, kur jau ir nabadzība, bezdarbs, sociāla atstumtība, no tā neiegūs ne šīs valsts, ne bēgļi paši. Paldies, kolēģim Benifei, eh, labprāt strādāsim ar viņu kopā arī turpmāk. Paldies! Laura Māra Picotto nākamā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Bizoto kundze nav zālē. Viņa lūdza uh, uzstāties viņas vietā. Jau kopš finanšu krīzes uh, sākuma nabadzība Eiropā, un to jūs zinat, ir progresējusi ikdiena. Pēdējā informācija m, mm, rāda, ka 122 miljonu eiropiešu riskē nonākt zem nabadzības robežas, 11 miljoni no tiem Francijā. Mūsu līdzpilsoņi un a, mūsu jaunieši cīnās katru dienu pret a, bezdarbu, kas izplatās, a, cīnās, lai atrastu nodarbinātību. Viņi cīnās pēc, pret uh, sociālo uh, pakalpojumu samazināšanu, viņi cīnās pret uh, to, ka uh, mūsu pilsoņiem ir grūti uh, iedomāties uh, nākotni. Viņi maksā par aklo uh, taupību, par Eiropas absurdo situāciju, kas nav izdarījusi, lai rastu risinājumu finanšu krīzei un darba uh, tirgus krīzei, uh, kas uh, žņauj visas valsts jau ilgu. Um, mēs runājam šeit par tekstu, kas runā par bēgļiem. Jā, protams, referents ir daudz strādājis un um, nebūs izbrīnījies, ka mēs uh, viņu uh, atbalstam, bet uh, uh, šis teksts runā par bēgļiem kā resursu, ko jāintegrē darba tirgu un uh, mazāk nekā sīšos mēnešos, bet ko tad darīt uh, un ko teikt mūsu jauniešiem, kam nav darba nevis um, jau sešas mēnešas, bet jau gadu laikā? Ko Uh, idarī, izdarīt un kādēļ uh, pret bēgļiem šī mm, politika darboties sešu mēnešu laikā? Un kāpēc jaunieši nav tikpat uh, brīnišķīgs darba resurs, uh, kā tas uh, bēgļu darba resurs? Uh, Mums jārunā par pragmatismu, kolēģi, un ir nepieciešama intelektuāla godīguma pakāpa liek mums atzīt, ka pirmkārt šī masīvā imigrācija ir a, drāma, nevis resursi, otrkārt, ka šī masīvā a, migrācija ir a, problēma, par kuru Eiropa ir atbildīga, un trešais punkts, ka ar šo politiku, kas liek mums aizvērt acis problēmu priekšā, mēs nostājamies situācijā, ka tā drauda palielināt uh, uh, pilsoņu uh, problēmas un bēgļiem nav ne resursu, ne iespēju un mums nav iespēju viņiem garantēt to, ko nesam spējīgi piedāvāt mūsu pašu pilsoņiem un kā ir iespējams integrēt miljonu bēgļu, ja nav darba Eiropiešiem. Ir nepieciešams sākumā palīdzēt mūsu pilsoņiem un tad citiem un tā būtu patiesa, vai tā nebūtu patiesa sociālā taisnīguma izpausme. Tie, kas ierodas, ir upuri, viņiem nav saiknes, viņi ir nelaimīgi, viņi ir tālu no ģimenēm, un mūsu prioritātei jābūt palīdzēt viņiem atgriezties savās valstīs. Un noslēgumā es baidos, ka jūs esat Merkels kundzes iespādē, kas uh, izsauca šo uh, bēgļu ierašanos, uh, jo Vācijā ir problēmas, bet Eiropa nav Vācija, Eiropa ir 28 valstis. Un es uh, domāju, ka jums vajadzētu uzklausīt jūs līdzpilsoņus, tad, kad viņi dodas vēlēt, vajadzētu uzklausīt vēlētājus un uh, nesenā uh, mācību, kāda ir bijusi Vācijā, tai vajadzētu mūsu. Uh, novest nu, pie tā, ka mums jāpadomā par alternatīvām iespējām. Paldies! Tagad uh, ēnu referentu uh, vārdā uzsniegsies Taņa Gonzāles. Viņa būs pēdējā runātāja šajā sadaļā. Paldies! Priekšsēdētāji kungs. Uh, Sākumā sirsnīgs paldies referentam. Tas ir ļoti nozīmīgs darbs, kas ir paveikts, jo šis temats ļoti nozīmīgs, tam jābūt prioritāram gan Eiropas Savienībā, gan šeit parlamentā. Attiecībā par ziņojumu projektu jāsaka, ka ir daudz kas teikts. Būtībā varu piekrist visiem punktiem, varu tikai runāt par pāris punktiem, kas manā skatījumā ir nozīmīgi, un tos varētu vēl paplašināt, lai uzlabotu ziņojumu. Pirmkārt, ir jāizšķir starp trim juridiskām kategorijām. Bēglis, kam ir subsidiārs, sub, subsidiāra aizsardzība, un tad patvērumu meklētājs, kas iesniedz pieteikumu tos vajadzētu integrēt darba tirgos, lai tos sasniegtu, vajag uh, mērķi orientēts risinājums uh, katrai no grupām. Un otrkārt, pār dzimu līdztiesības jautājumiem un par tiem, kam ir nepieciešams visvairāk aizsardzības. Šeit šos punktus vajadzētu vēl precīzāk uh, izskatīt attiecībā uz šiem punktiem un par sociālo jautājumu runājot, vajadzētu vēl vairāk saistību uh, Uh, sociālajā jomā pieejai, uh, veselības aizsardzībai, dzīvokļiem, sociālajai aizsardzībai, uh, bērnu dārziņiem, novietnēm, lai patvērumu meklētāji varētu tā integrētos sabiedrībā, kā to prasa Ženēvas bēgļu konvencija. Un tas ir jautājums ne tikai par viņu iekļaušanu darba tirgu, bet arī par, piemēram, kultūras daudzveidību uh, un tās uzveidošanu uzņēmumos. Tāpat ir uh, labāk un plašāk jāatzīst izglītības certifikāti valstīs, no kurām ierodas bēgļi, jāveicina bēgļu un patvērumu meklētāju integrācija. Zinām, ka idejas ir papildus un uh, idejas ir ātri jāizteno praksē. 25. daļā tiek runāts par tām procedūrām m, mm, attiecībā uz tiem, kam ir uh, izredzes uh, palikt uh, šajās valstīs, un man liekas, ka tas var radīt diskrimināciju. Nu, vismaz uh, pat labam tas tā izskatās. Uh, mūsu skatījumā Tas jāsaka par šo um, pirmo projektu un sirsnīgs paldies referentam par pabeigto darbu. Paldies tagad Elizabete Moranšaķie. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Es gribēju teikt uh, paldies uh, Benefei kungam par uh, paveikto darbu un ir četri punkti, par kuriem es gribētu uzstāties. Pirmais ir, uh, es gribētu teikt paldies mūsu referentam par to, ka viņš ir parādīs, kāds ir šis bēgļu uh, uh integrācijas līmenis un pamats, uh, proti tas ir uzņēmēja valsts uh, valodas apgūšana. Otrkārt, un uh, man liekas, ka tas arī ļoti skaidri 10., 25., 26. paragrāfā pateikts, tā ir uh, diplomu novērtēšana, kāda ir iegūti izcelsmes valstīs. Uh, un arī to apstiprināšanu, kā arī kompetences un pieredzes apstiprināšanu. Un tas ir kas tāds, eh, kas ir eh, jāzina un ko jādara ļoti ātri. Es pat gribētu teikt, eh, teikt sekojošo. Neskatoties uz to, ko es uzklausīju attiecībā uz šo punktu, es nedomāju, ka jūs to jau zinat. Es domāju, ka bēgļu uh, plūsma liks mums progresēt, jo es domāju, ka pieredzes un kompetences atzīšana nenotiek pārāk ātri visās Eiropas Savienības valstīs, un man liekas, ka. Un tāpat arī iekļaujot mūsu pašu Eiropas pilsoņus. Un tātad šeit mums ir tiešām zelta iespēja pātrināt situācijas attīstību, jo šeit ir īpa tiešām Um, vēlme um, rīkoties tā, lai uh, kompetences atzīšana ātri darboties. Un es atbilstu par 300%, 300 jūsu uh, uh, priekšlikumu ESF paaugstināt par 25% no kohēzijas fondiem. Un um, tas bija jautājums diskutējot par kohēzijas fondiem. Nevaram izmitināt bēgļus ar EFS e Eiropas sociālā fonda pat labam nepaukstināt par 25% no kohēzijas fondiem. Tas ir tas, par ko cīnāmies Empla komitejā. Un trešais punkts, par to neesam vēl uh, diskutējuši, tas ir punkts, par kuru esam da esmu daudz runājusi un esmu runājusi kultūras un izglītības komitejā. Pēc tam, kad uh, tiks. Uh, veikta uh, lokalizācija un kad bēgļi nonāks uzņemšanas centriem, uh, būs uh, bēgļu pārvietošana. Un šai pārvietošanai jādod uh, iespēja viņiem uh, uzsākt profesionālo ziņu. Un uh, pilsētā, kas viņas ir uzņēmusi, kur ir 7000 iedzīvotāji, uh, kamēr tiek nokārtota uh, dokumentāciju un kamēr viņi mācās uh, valsti, pēc tam ir nepieciešama pārvietošana, uh, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Par to neviens uh, nerunā pat tie, kas no tās, ka to neatbalsta, bet mums ir politiski interesi domāt par šo otro pārvietošanu attiecībā uz uh, darbvietām un uzņemšanu, kas ir uh, ar to saistīta. Un priekšstādātājums pēdējais punkts. Uh, īpaša uzmanība sieviešu integrācijai jāpievērš. Man bija iespēja pagājušajā nedēļā uzdot jautājumu Eiropas komisijai par īpašo sieviešu situāciju, un tas nav feminisms, bet zinām tādēļ, ka ir nelegālo cilvēku pārvietotāju tīkli, kas sievietes izmanto prof, prostitūcija. Un, uh, Tas rada ļoti lielas um, sociālas, morālas un veselības sekas. Un es domāju, šādā ziņojumā, kā jūs, mums ir jāintegrē uh, šis, uh, šī jautājuma risinājums. Paldies! Paldies tagad Veronika Lope Fontaņa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā. Pēc tā, kas tika teikts, var tiešām ļoti maz ko pievienot. Sveicu referentu par sastādīto ziņojumu. Viņš izskata visus jautājumus. Benefēta nu kungs ir pievērsies sarežģītai tēmai. Un es domāju, ka viņš akūtās problēmas izskata un piedāvā risinājumus. Tāpat arī gribu uh, pasvītrot uh, finansējumu jautājumu. Ir um, labi, kas tika teikts, ir nepieciešama. Ir nepieciešams darbvietas, ja cilvēks nestrādā, tad nevar uh, arī sevi integrēt kā bēglis. Un vēl polemiskas temati. Mēs runājam, piemēram, par dažādiem tematiem un, piemēram, arī par ģimeņa apvienošanu. Un uh, pateikšu vēl eh, divas eh, lietas. Eh, referents runā par krīzes ilgtermiņa ietekmi, un viņš prasa arī ilgtermiņa risinājumus. Varbūt būtu vērtīgi izšķirt, kas ir bēglis un kas ir ekonomiskais migrants, un tad varbūt varētu vairāk runāt par integrāciju. Arī tas ir kas tāds, kas prasa no vienas puses bēgļu iesaist, bet no otras puses arī mūsu sabiedrība iesaist. Visiem jādarbojas vienā virzienā, lai novērstu populistiskus virzienus Eiropā. Par to jārunā Brando ļoti skaidri savā ziņojumā runā par uh, uh, atbildību, par iespējām bēgļiem un par to, kā izmantot Eiropas uh, fondus, nu, piemēram, ESF. Bet mums ar mūsu pilsoņiem um, jārunā un jāsaka, mēs nevis līdzekļus viņiem uh, atņemam, bet izmantojam pareizi līdzekļus, kas ir visiem pieejami. Un piekrītu kolīģei Elizabetei. Ir ļoti nozīmīgi rūpēties par šiem bēgļiem. Manā dzimtenē, kur daudzi dodas prom no laukiem, mums ir nepieciešami šie cilvēki, lai arī viņi varētu strādāt pie mums, un viņu ierašanās kādos reģionos taču ir jāvienkāršo. Es uh, gribu arī teikt, ka mēs uh, gribējām sveikt uh, bēgļus ir um, radīta infrastruktūra, bet viņi vienkārši nav ieradušies, varbūt, ka nu, vienkārši jāvērš aicinājumu lai bēgļu ierašanās reģionos tiktu vienkāršota. Un vēl par integrāciju darba tirgu runājot, jā, protams, valodas apmācības ir nozīmīgas. Un man liekas, ka ir vēl viens jautājums, par kur netika runāts. Mums ir jārunā par uh, sadalījuma jautājumiem tas ir liederīgi un par to vajadzētu runāt. Un vēlreiz paldies referentam. Paldies! Paldies tagad Svens Šulce! Nu, pirms gribu uh, saturiski uzstāties, gribu vienu lietu skaidri pateikt, jo nevajadzētu nu, vienkārši tā to atstāt. Vācijas Federatīvās Republikas federālā kanclere nevienu uz Eiropu nav ielūgusi ierasties un nav atbildīga par šo bēgļu krīzi. Federāla kanclere uh, izdarīja ko tādu, kas uh, mūsu vāciešus izcer. Viņa teica, ka mēs palīdzam, ja cilvēki ir postā. Un tās valsts, kas uh, uz mums. Uh, dusmojas, tad viņiem labāk būtu jāpaskatās spoguli un uh, jāpajautā sev, ko ir darījušas uh, pēdējo mēnešu laikā. Un tagad par saturu. Es domāju, ka daudz kas ir pateikts pareizi, taču es gribu vēl pāris punktus uh, pievienot. Ir daudz jaunu cilvēku, kas ir ieradušies pie mums, uh, gan jauni, gan arī vecāki, kas grib integrēties šajos darba tirgos pēc iespējas ātrāk. Uh, un tas Eiropas līmenī jāpadara iespējami. Renks kungs teico, teikto atbalstu, jāuzmanās, lai nav kaut kādi tādi noteikumi pieņemti, ja, piemēram, ir tikai terminēta uzturēšanās. Uh, um, atļauja, lai tomēr būtu iespēja integrācija darba tirgu. Kas integrējas darba tirgu, tas ātri integrējas uh, sabiedrībā, tas ir nozīmīgi. Nedaudz esmu norūpējušies par to, ka ļoti daudz cilvēku ierodas, um, kuriem būs sarežģīta kvalifikācija ziņā minimālo algu saņem, un mums jābūt uzmanīgiem un jāraugās, lai šie cilvēki pēc iespējas ātrāk integrētos tādā veidā, ka viņa kvalifikācija būtu tāda, ka viņiem vismaz minimālā uh, alga būtu maksājama un ka uzņēmumi būtu gatavi to darīt. Un trešais. To piedzīvoja Vācijā. Daudzi bēgļi vēlas uz tiem reģioniem, kur darba tirgus nav tik ļoti labs. Nu, piemēram, Berlīnē, Zaksnē, Anheltē mm, ir daudz uzņēmumu, kas meklē cilvēkus, kas gribētu kvalificēt bēgļus. Bet problēma ir tāda, ka bēgļi saka, mēs gribam lielās pilsētās nevis ciemos dzīvot. Nu, skatīsimies, kā. Ka risināsim situāciju. Jo nu, tas mums palīdzēs, ja bēgļi ieradīsies pie mums un dosies uz turien, kur ir darbs, tad mēs arī atradīsim veidu, kā daudz, daudz no viņiem integrēt darba tirgu. Paldies! Paldies, Fantūlis kungs! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies. Šis ziņojums sastāv no daļām par sociālo iekļaušanu runā un integrāciju darba tirko, lai nodrošinātu sociālo iekļaušanu. Bēgļiem ir jārespektē noteikumi, kultūras tradīcijas, bet uh, daudz no viņiem dzīvo pavisam, dzīvoši pavisam savādākā situācija, piemēram, kas attiec uz dzimumu līdztiesības jautājumiem. Šiem cilvēkiem tiem uh, migrantiem un bēgļiem, kas ir no Sīrijas, bet ir arī ļoti daudzi citi bēgļi, kas uh, ir no citām valstīm un vienkārši meklē labāku dzīvi. Jā, kurus ir jāuzņem Eiropa, kas attiec uz darba tirgu un uh, noteikumiem, kas attiec uz bēgļiem, vajadzētu nodrošināt viņiem stabilus darbus un pienācīgu dzīvi. Bet Dienvidu Eiropas valstīs bezdarbs ir ārkārtīgi augsts Un uh, situācija, protams, var būt ļoti saspringta, var notikt īsti sociālā revolūcija. Ja cik daudz darbinieku mums ir nepieciešams uh, dalību valstīs, vai ir saraksti ar noteikumiem, mm, kas ir tie kriteriji, pa kuriem uh, cilvēks saņem bēgļu, uh, bēgļu statusu, kāda ir situācija Grieķijā, tā daļai ir ārkārtīgi. Uh, nepieņemama, vienkārši briesmīga, un tie bēgļi, kas ieradušies Grieķiem, viņi vēlas doties citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tātad mums ir jāraugās, kāda ir situācija, kādas ir prioritātes, ko vēlas valsts, un tad jāraugās ir uz sociālo iekļaušanu un darba tirko mūsu uh, pašu uh, valstīs. Martēna kungs. Merci, président. Paldies, priekšsētāja kungs, un ļoti ļoti īsti trīs jautājumi uh, uh, Brando Benifei kungam. Pirmais jautājums, eh, kā uh, nodrošināt to, ka runa ir par politiskiem bēgļiem un nevis ekonomisko migrāciju? Otrais jautājums, vai arī piezīme, vai ir šie pasākumi nevarētu radīt, nu, tādu tā kā vēstījumu visiem tiem, kas man pasaulē klājas slikti. Un trešais jautājums, kā a, a, izskaidrot nekoherents šajā ziņojumā, jo 6 miljārdi eiro mēs dodam Turcijai, lai Turcija uztver šos a, bēgļus. Brando Benefeji. Brando Benefeji. Tikai viens jautājums. Cik daudz laika man ir, lai atbildēt uz jautājumiem. Ņemot vērā, cik daudz bija jautājumu, laiks ir pietiekami. Jā. Labi. All, I... Pirmkārt, es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par uh, iegūdījumu diskusijā. Saņēmu daudzas, daudz interesantas idejas, lai mēs varētu kopā turpināt darbu un arī citi runātāji, kuri piedalījās šajās diskusijās, izteica interesants komentārs. Gribētu pateikt, ka gribētu ļoti ātri jautājums pēc kārtas atbildēt par galvenajiem punktiem. Es arī piekrītu. Un arī šajā pirmajā priekšlikumā tas skaidrs Tomas Mans teica, un arī kolēģis eh, Baks Tomas Manvārdā teica, ka attiecībā uz eh, bēgļu prasmēm, domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, kas arī ziņojumā pieminēts, varam arī vēl šeit tālāk raudzīties. Gribētu teikt paldies arī kolēģiem, kolēģiem Stīvens kundzei un Makintēras kundzei, kuri runāja Stevens kundzes vārdā par komentāriem. Domāju, ka ir pareizi un svarīgi, ka mēs īpašu uzmanību pievēršam arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bēgļu vidū. Protams, ka vajadzības ir atšķirīgas. Pilnīgi saprotu punktu, kuru pieminējāt sakarā ar zilās kārtas direktīvu Tā, nebēc, tā nebeidzot aizstāt, aizstāt legālo migrā, migrāciju, bet eh, zilās kartes eh, direktīvas eh, pārskatīšana rada tādu situāciju, ka ir jāņem vērā ārkārtas situācija, kas ir bēgļu jautājumā. Domāju, ka mēs šeit varēsim atrast kopsaucēju par šo punktu, kas tika pieminēts no ECR puses kritiskā veidā. Tas, ko teica Martina Ģebalovas kundze, kolēģis Weberis vārdā par uh, labāko praksi. Jā, es šeit uh, izvairījos no nacionālo sarakstu pieminēšanas, bet tā vispārīgāk es domāju, ka ir tāda kopīga vispārēja prakse, kurā mēs varam redzēt, kā labāk rīkot. Es domāju, mums vajadzētu to mēģināt iekļaut uh, noslēguma tekstā, piemēram, digitālie instrumenti, kurus varētu izmantot eh, bēgļu integrācijā, it īpaši dažās valstīs, šeit Vācijā, Francijā, Zviedrijā tas jau tiek izmantots, protams, kā ir iespējas ziņojumā iekļaut vairāk šādas eh, konkrētas norādes par to, kāda labāk praksa jau pastāv. Par jautājumu par iekļaušanu Jūs aicinājāt, ka vajadzētu jau agri riekoties, saulēcīgi riekoties. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Piemēram, īpaši gribētu pateikties Ķerī Rēnkas kundzē. Viņa runāja Džīnas Lambertas kundzes vārdā. Jūs arī pieminējat, ka jārīkos ir saulēcīgi. vēlētos teikt, ka ir pareizi, ka šie kanāli legālajai migrācijai šeit, eh, protams, ka tas viss ir ierobežs, eh, ko var iekļaut ziņojumā, bet mēs varētu vairāk specifiski norādīt uz piekļuvi fondiem. Jūs arī pieminējāt vairākus interesantus piemērus par to, kā var iekļaut eh, bēgļus eh, darba vietās, integrēt. Arī pie šī punkta strādāšu. Arī kolēģe Lamberte bija pieminējusi, ka ir jāizmanto arī citu ziņojumu idejas. Jā, šeit varētu vairāk konkrētas idejas iekļaut. Kolēģe Agējas kundze. Piekrīt, ka mums vajadzīgs Eiropas risinājums. Tas ir skaidri pateikt ziņojumā, arī bērnu integrācija, tas ir pieminēts. Domāju, ka tas ir pietiekami jau uzsvērts ziņojumā. Un viņa uzsvēra vienu punktu, kas arī ļoti parādījās visās diskusijās, proti savlaicīga rīcība un uh, kompetenci atzīšana un vērtējums. Kolēģi no Gojas. Pieminēja ideju par to, kā novērst diskrimināciju, bet gribētu uzsvērt, šeit nav runa par procedūrām patvēruma piešķiršanā un atzīšanā, bet par kompetenču vērtējumu. Bet es izprotu, aspektu, ko jūs pieminējāt, mums ir jābūt piesardzīgiem, kā formulēt tekstu šajā punktā. Piekrīt, ka mums ir uh, jāpievērš īpaša uzmanība vajākajām grupām, un kultūras atšķirība jautājums nav mūsu komitejas kompetenci jautājums, bet mēs varam šeit sadarboties ar kultūras komiteju. kolēģim Martēnam gribētu pateikt. Mums ir uh, atšķirīga pieeja šajā jautājumā. Nedomāju, ka tā ir kanclers Merkeles vaina, ka ir ieradušies tik daudz bēgļi. Un kā ir jāpalīdz risināt uh, problēmas izcelsmes valstīs un uh, kaimiņu valstīs. Nedomāju, ka tā ir kancleris Merkelis vaina. Nu. Tālāk par citiem jau kolēģu komentāriem. Priecājos, ka tika izteikta ekspertīze un ieteikumi par sociālā fonda izmantošanu ko izteica kolēģi, kolēģi Elizabete Šandjē. Un par sociālo fondu daudzgadu finanšu schēmā. Un par sievietēm bēglēm. Tas jau pieminēts vairākos jautājumos. Varbūt 5. un 6. punktā varētu vēl labāk noformulēt tekstu. Kolēģi Lope Fontanģē teica, piekrītu tam, un kolēģi Makintēja arī to pieminēja. Ir jābūt šādām saistībām no abām pusēm, no mums un no bēgļiem, ir jāsadarbojas kopā. Tas ir jādara, lai novērstu ksenofobiju. Tādēļ mums ir jāsadarbojas kopā. Un noslēgumā domāja tas, ko teica kolēģis Šulce par politiku un par izvēlu, kur izdarījusi Vācija. Tas ļoti interesanti un tas būs ļoti vērtīgi darbā, ko veiksim turpmāk. Paldies! Paldies! Neliels komentārs no manas puses noslēgumā. Arī tādēļ, ka Vācijā pagājušā nedēļas beigās ir presē bija rakstāms, mēs taču nevarot visus uzņemt. Tā bija lasāms. Gribētu to noformēt ļoti diplomātiski. Es vairs nevaru šo, šos izteikumus izturēt. Pirmkārt, tas nekad nav bijis nodoms, otrkārt par to jau nemaz nav runa. Runa ir par uh, bēgļu ierašanos, kas nemaz nav nesastāda pusprocentu no Eiropas iedzīvotājiem. Ja mums šajā Eiropā neizdosies kopā solidāri atrisināt šo jautājumu, tad mēs esam visi vīlušies, ļoti vīlušies par šīs Eiropas veidu. Mēs ar savu ziņojumu varam sniegt, protams, tikai nelielu ieguldījumu, bet ir svarīgi, lai mēs pret šo, pret šiem negatīviem izteikumiem eh, ļoti skaidri paus savu nostāju, atsautos uz faktiem un parādīt to, kāda ir realitāte. Paldies! Tālāk mēs varam pāriet pie septītā darba kārtības punkta. Paloma Lopes Bermejo, tagad došu vārdu. Paloma, jā, redzu. Labdien, un sisnieks paldies priekšādātā. Paldies. Monikā no sekretariāta par sadarbību un, protams, arī pārstāvjiem no politiskajām grupām ar kurām sadarbojos sastādot šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums, ņemot vērā vidustermiņa vērtējumu KLP kopīgā lauksaimniecības politikā 2017. gadā. Mēs vēlamies eh, nodrošināt, kā tie eiropieši, kas strādā pilnu laika slodzi vai arī daļai laika slodzi, kas strādā lauksaimniecībā, lai viņi varētu turpināt veiksmīgu darbu KLP ir daudz izaicinājumu priekšā, un Eiropas Savienībā ir jārod risinājums. Sabiedrības novecošanās un uh, tradicionālo lauksaimniecības uzņēmumu darba turpināšana. Šeit ir vesela virkne izaicinājumu arī mazākiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Ir tīpaši jaunie cilvēki Viņiem ir jābūt iespējai strādāt lauksaimniecībā, lai viņi varētu saņemt kredītus, lai viņi varētu palikt lauksaimniecībā. Šeit ir jāizmanto, jāizšķiras, kādu, kādi fondi tiks izmantoti, kādi Eiropas fondi. Un eh, visi iestājas puses, sociālās un valsts iestādes, ir jāpanāk, lai tās eh, sadarbotos. Ir jāņem vērā arī dzimumu līdztiesības perspektīva, vienāds iespējas, jo sievietes īpaši lauku apvidū ir eh, vājākā pozīcijā. Pirmais KLP pīlārs varētu sniegt eh, iespēju izvedot labākus apstākļus darbam lauksainiecībā. Pirmā KLP reformā jau tika paredzēts, ka tiktu ņemtas vērā arī sociālai jautājumi lai sociālās un darba tehniskie nosacījumi tiktu radīti. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina arī sociālais līdzsvars lauku apvidos. Un vienlaikus te ir jābūt arī instrumentam, kā kontrolēt subsīdijas. Šeit mēs runājam par kopīgo lauksamniecības politiku, jo lauksamniecība ir ekonomikas pamats, tīpaši lauku apvidos un KLP ir kā tāds simbols Eiropas Savienības politikai, bet eh, ļoti lielā tirgus liberalizācija ir izveido situāciju, ka daudziem lauksamniekiem nav iespējas nopelnīt līdz, pietiekams līdzekļus iztikai, vai tiek eh, ražotas cukurbietes vai cita produkcija. Šajās jomās tas ļoti skaidri redzams aktuāli varbūt tas ir piens, bet eh, varbūt, ka rīt būs eh, šis eh, sarežģītais pārpalikums un ir tīpaši ASV, kas konkurē ar mūsu lauksaimniecību Spānijā, pašlaik ieņēmumi lauksaimniekiem ir zemāki nekā tie bija 2000, 2000. gadā. Tirgus svārstības ir izraisījuši šādu situāciju. Tādēļ ir jāveic valsts un sociāla pasākumi, kas stabilizētu jomu. Ir jāsniedz arī piekļuve sociālajiem pakalpojumiem lauku apvidos. Ir jāraugās, kā klājas iedzīvotājiem, lai cīnītos pret uh, sociālo iztumšanu. Mēs zinām, ka būs ilgas debates, ka būs daudz grozījumu, pie kuriem būs jāstrādā Tad tas būs tas darbs, kas mums būs jāveic, bet jau tā gribētu teikt eh, paldies par sadarbību un priecājos par sadarbību nākotnē un par komentāriem, kas tiks izteikti un kurus es eh, iekļaušu ziņojumā. Tagad faktiski būtu jāsakās Alisandrē, bet viņa citā komitejā, viņa lūdza iespēstēties beigās. Elēna Džentile tagad runās. Elēna. Sīgrāts. Jā, paldies, priekšsēdētāji. piekrītu lielā mērā referentam. Paldies! Uh, uh, referentēji paldies ar viņai par ļoti kvalitatīvo darbu, jo viņa ir diskusijas centrā izvirzījusi lauka ekonomiku. Un ņemot vērā tās ekonomisko svāru, vairāk nekā 2 miljonu cilvēku strādā, kā nekā šajā jomā, nevar būt šaubu, ka vērtējot, kas būtu darāms attiecībā uz KLP, Eh, ir eh, tas jāņem vērā. Eh, un es gribētu šeit īpaši izcelt dažus punktus, kuriem varbūt ir jāpievērš vēl lielāku uzmanību nekā tas ir pat laban. Proti. Lauksaimnieciskai ražošanai ir ļoti liela nozīme uh, šajos lauku apvidos attiecībā uz iedzīvotāju dzīvi kopumā. Šie lauka apvidi var izdzīvotiem varbūt nākotnes perspektīvu pateicoties mūsu politikai. Šie reģioni, tiem draud atstumtība, un šeit ir svarīgi nozīme arī Eiropas sociālam fondam. Arī kohēzijas politikas aspekts šajā kontekstā ir nozīmīgs. Ir jārod papildu resursi šim, šai politikai, lai atbalstītu šos laukiedzīvotājus, lai mazinātu lauka ekonomikas uh, trūkums Un es gribēju teikt, ka e, lauka ekonomikai arī ir svarīga nozīme cīņā pret nabadzību, jo cilvēki pamet lauku apvidus. Tādēļ mums jādomā vairāk par to, kā tur radītu darba vietas. Un kā salāgot šo politiku ar mūsu citām politikām, kaut vai arī tagad ar nu pat apspriesto bēgļu jautājumu ir jārod sinēģijas starp dažādām politikām un to instrumentiem. Tātad tam visam ir jānotiek domājot par lauku apvidu ilgspējību kā tādu. Paldies, un tagad eh, Antēna Mekintāja runās. Paldies! priekšsēd. Es runāju Amģids Bašīra uh, vārdā, kurš ir ECR referents šajā jautājumā, bet viņš nevarēja piedalīties komitejas sanāksmē šodien. Viņš grib pateikties referentei par konstruktīvo pieeju. Ēn referents sanāksme pirms atzinuma sagatavošanas bija ļoti nozīmīga. Mūsu referents uzskata, ka KLP tiešām ir jāizmanto, lai radītu darbvietas laukreņonos, taču viņam ir nedaudz atšķirīgs viedoklis par to, kā to izdarīt. Pirmkārt, viņš uzskata, ka ziņojums sniedz iespēju uh, izvērtēt KLP ietekmi plašāk lauka reģionos, ne tikai attiecībā uz laukstrādniekiem. Tā tad mums jāvērš lielāku uzmanību uz otrā pīlāra finansējumu ietekmu uz darbiet radīšanu, kas attiec uz pirmā pīlāra maksājumiem. Referentes piedāvājums sociāla kondicionalitāti um, ieviest šķiet neskaidrs. Un tas būtu jāprecizē. Turklāt, papildus kondicionalitātes Uh, piemērošana pirmā pīlāra maksājumiem nebūtu uh, uh dizegūs EKR grupas atbalsts, un to arī mūsu lauk. Uh, um, Laukstrādnieku arotbiedrības diez vai atbalstītu. Turklāt ir jāņem vērā arī dalībvalsts likumdošana šajā jomā. KLP ir drīzāk jāvienkāršo. E, šāda papildus kondicionalitāšu ieviešana drīzāk sarežģīt jau esošo sistēmu, kas ir patiesībā taisni pretējais, ko mēs gribam ar šo ziņojumu sasniegt. Atzinumā ir arī vairākas tādas jomas, kuras EKR nevar atbalstīt. Piemēram, e, ir īpaši trešais punkts bet sastais punkts attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām ir ļoti atbalstāms. Īpaši prakses un uh, mācības darba vietā tas ir lauka reģionos it sevišķi svarīgi, jo mācību iestādes varbūt ir tālāk geogrāfiski. Referents tomēr ar prieku piedalīsies arī tālākajā darbā kopā ar referenti un citiem ēnu referentiem. Paldies, un tagad Marians Hārkinas vārdā Dialabo, Dialabovas kundze runās. Jā, paldies. Jā, es runāju Marijans Hārkins vārdā. Vispirms gribu pateikties referentei par atzinumu projektu. Marijan uzskata, ka gan pirmais, gan otrais pilārs var dot pienesumu darbiet radīšanai lauku reģionos. Viena no izmaiņām, kas ir nepieciešama KLP, ir 30% pirmā pilāra maksājuma E, ir e, atlicināts zaļināšanai vai publisko pakalpojumu sniegšanai, un to var papildināt ar otrā pīlāra maksājumiem. Marian uzskata, ka šeit ir iespēja potenciāls uzlabot darbiet radīšanu. Marian ir uz, piekrīt referentei, ka uh, mūsu uzdevums kā parlamentam un lauksaimniecības komisāru uzdevums ir <clears throat> radīt jauns iespējas uh, darbietām lauka reģionos. Tātad jāraugās gan uz iespējām, gan uz riskiem. <clears throat> Jāatbalsta sievietes un jauniešu nodarbinātību lauko reģionos. Septītajā punktā ir runa un astotajā par finansējumu. Tas ir īpaši sarežģīts jautājums. Dalīž, dalībvalstīs ir dažādi mehānismi attiecībā uz zemes pieejamību tas ir jautājums, kas nav mūsu kompetencija, varbūt mēs varam rast finansējumu, pa ko varam vienoties. Mārijana piedāvāja grozījums attiecībā uz zaļām darbietām, lauksaimniecības darbietām. Viņi arī uzskata, ka platjosnes internets ir ļoti svarīgs lauka reģionos, lai digitāla revolūcija ieviestu šeit un radītu jaunas darbietas. Šeit sekos Marijans konkrēti grozījuma priekšlikumi. Ir arī viens vai divi punktu, kur Marijanai viedoklis atšķirās no referents, un viņa arī par to iesniegs grozījums. Aldis vārdā grib vēlreiz pateikties Palomai referentei par darbu, un labprāt sadarbosimies arī turpmāk e, darbā ar šo dosie. Paldies! Paldies, tagad Terija Rainkei vārds. Paldies priekšēd. Atkal man jāatvainojas, jo mūsu ēna referenta Tatjana diemžēl nevar būt šeit, bet viņas vārdā es gribētu arī pateikties referentei. Mūsu skatījumā šis ir ļoti labs iesākums diskusijai un piebildīšu divas īs domas. Mēs gribam pasvītrot, ka KLP un sociāliem fondiem jātiek izmantotiem integrētā veidā un gribam īpaši uzsvērt, ka jāaugamies uz KLP un uz to, kuras, mm, kurās lauksaimniecības jomās uh, vairāk darbietas var tikt radīts, tad ekoloģiskā, organiskā lauksaimniecība ir tās, kas sev ietver vislielāko potenciālu. Tādēļ KLP būtu jāvirza vairāk uz mazo lauksaimnieku atbalstīšanu nekā uz lielos agrobiznesa atbalstīšanu. Tas attiec arī uz uh, Uh, nodarbinātības aspektiem, un pat labāk mēs redzam, ka īpaši sezonas laukstrādnieki, uh, kuru skaits ir liels šajā jomā, viņiem ir īpaši aizsardzība nepieciešama, bieži tie ir migranti, tas jau ir uh, šeit sacīts, bet mēs gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienībā ir jārīkojas proaktīvi aizstāvot šo laukstrēnieku sociālās tiesības, jo bieži viņi strādā ļoti problemātiskos apstākļos ar ļoti nelielu samaksu. Šeit ir jābūt skaidriem likumdošanas piedāvājumiem, lai aizsargātu šos laukstrādnieks. Taķāna, eh, ar prieku gāja diskusijas, paldies! Paldies! Tagad Martāna kungs. Merci, prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ievadam atgādināšu Francijas KLP budžets ir 9 miljārdi eiro. Eiropas kredīto 2014. un 2020. gadam 1,4 miljārdi otram pīlāram. Neskatoties uz šiem astronomiskiem skaitļiem, nevar teikt, ka KLP radītu darba vietas lauku un vidē, nu vismaz Francijā, un gluži otrādi 1955. Uh, gadā 2,3 miljoni uh, lauksaimniecību pret daudz mazāku skaitli, 2003. gadā 2 miljoni um, dzīvo 2000. gadā, četreiz mazāk nekā 55. gadā, un 6,4 miljoni uh, cilvēku strādāja 55. gadā 31% no kopējās nodarbinātības Francijā pret 4,5% 2000. Um, gadā. Tātad KLP nav radījusi darba vietas lauksaimniecībā. Tā to ir izpostījusi. Attiecībā uz um, atzinumu projektu. Nu, daži labi punkti ir, un es sveicu referents kundzi, un um, daži ir jāsa. Uh, jāuztur, un tā atzīst uh, Eiropas politikas neveiksmīgo lomu, arī negatīvo lomu, kāda ir sektora liberalizācija, runājot par piena sektoru lauksaimniecībā, un tāpat uzsver, un tas ir ļoti nozīmīgi, par attiecībā uz tiem riskiem, uh, kādi ir uh, attiecinām uz mūsu lauksaimniecību, un tāpat šis. Uh, projekts atbalsta, atbalsta jauniešiem apmācību veidā un vienkāršojot mm, iesaisti darba tirgu laukos. Tāpat arī lauka vidū prasa sociālā kohēzija izmantot mm, un cīnīties pret nabadzību. Tāpat arī uh, vēlas uh, um, vienkāršot uh, pieeja zemē, izmantojot uh, valsts bankas, uh, taču negatīvie pāris punkti mūsu skatījumā ir tādi. Tiek prasīta lielāka loma sociālajiem partneriem. Uh, lai samazinātu nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Tāpat arī prasa KLP budžeta palielinājumu, zinot, ka šis budžets jau tā ir 40% no ES budžeta un ka šis budžets tiek veidots no dalību valstu iemaksām. Nu, varbūt jāpadomā par labāku pārdalījumu. Un nesam atraduši, ļoti uzmanīgi raugamies, bet. Uh, varam palīdzēt referents kundzei, eh, iesniedzot grozījumiem. Nekas nav teikts par um, nelojālo konferenci un sociālo dempingu Eiropas valstīs. Nekas nav teikts par uh, administratīvo un birokrātijas uh, slogu, kas uh, apgrūtina lauksaimniekus, un nekas nav teikts uh, par. Um, lauksaimniecību um, pārņemšanu vai nodošanu kādam um, citam, jo tas, tas dažkārt vienkārši pazūd, jo nav kas pārņem uh, un turpina strādāt. Atgādināšu, ka Francijā viens uh, lauksaimniecības uzņēmums tiek slēgts uh, katras divas dienas. Jetzt ist Annie Sander eingetroffen. Wir hatten. Tagad Annie Sander ir ieradusies. Mē dosim jums vārdu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, ka mm, ļaujat man ierasties no Strasbūras. Un dod man laiku. Sākumā gribu teikt paldies kolēģei Lapez Bermežo kundzei par priekšlikumu, kas ir izteikts. Un tāpat gribu teikt paldies par veidu, kā viņa ir strādājusi ar šo dokumentu, mūs iesaistot un konsultējot visos uh, punktos. Es gribētu priekšsētā kungs teikt, ka esmu apmierināta ar šo iespēju, jo pat labam mums ir e, iespēja runāt par lauksaimniekiem un ievērot to situāciju, kāda ir aktuālā. Uh, un uh, pieprasījums krīt Eiropā, embargo no Krievijas puses, uh, cenas samazinās un um, lauksaimnieku noteikts skaits uh, saskars ar ļoti lielām problēmām. Un tam ir tieši ietekma uz uh, darba vietām. Es domāju, ka tas ir tāds paties uh, temats, kas uh, ir uh, aktuālā kontekstā skatāms, uh, pat ja tas nav nu, tā ļoti iepriecinoši. Par uh, pašu tekstu runājot, atgādināšu, kādas ir prioritātes mūsu grupai un uzsvēršu to, ka ir nozīmīgi trīs punkti. Pirmais punkts, nozīmīgākais mūsu skatījumā, ir teikt, ka uzlabojot uh, darba vietu radīšanu lauku uh, vidē, tas nozīmē, ka mēs varam uh, saglabāt lauksaimniecības lauksaimniecības jomā un tāpat arī teikt, ka mēs iesaistamies KLP spēcīgā politikā, kas uh, veido spēcīgu pirmo pīlāru un ekonomisko attīstību. Un tas ir tas, kas uh, palīdzēs lauksaimniekiem uh, veidot um, veiksmīgus uh, strādājošus uzņēmumus, radīt darba vietas, un tas uh, viss uh, būtu lauksaimniecības un uh, pārtiks ražošanas uh, satīklojumā. Darba vieta radīta lauksaimniecībā rada septiņas netiešās darba vietas. Un otrs punkts, ko gribu uzsvērt, ir tas, par ko tiek runāts tekstā, ko mums piedāvā referenta, ir izglītības nozīmības jautājums gan lauksaimniekiem, gan arī apmācību jautājums. Labāk apmācīt lauksaimnieki ir labāk uzņēmumu vadītāji, kas uh, izmanto labākus instrumentus, lai saskartos ar izaicinājumiem, kādi um, ir, un arī, lai pieņemtu darbā cilvēkus. Tāpat arī domāju, ka var izrādīt interesi par lauksaimnieku un viņu darbinieku apmācību, lai viņi uh, būtu labāk apmācīgi ar tehniskajām, tehnoloģiskajām un uh, augsto tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Un vēl viens punkts - sociālā ietekme, kāda ir lauksaimniecības krīzei caur, ar kuru saskaramies pat labam. Jā, tā tas ir kopš 2014. gada, kopš esam strādājuši, esam daudz um, strādājuši attiecībā uz jauniešu nodarbinātību un arī, lai samazinātu ilgtermiņu bezdarbu. Es gribu teikt, ka situācijā, kāda tā ir tagad, Situācija ar lauksaimniekiem visur Eiropā ir ļoti nozīmīga un ir um, jāizmanto šis uh, uh, jautājums. Es domāju, ka ar to vajadzētu um, strādāt un um, vajadzētu izvērtēt krīzes ietekmi attiecībā uz um, darba vietu zaudēšanu. Nu, īsti nezinu, kā tas būtu iespējams un kā mēs varētu um, pievērsties šim jautājumam, jo. Uh, lauksaimniecībā izpostītās eh, uh, darba vietas ir lauku un vide, kas uh, uh, tiek izpostīta un lauka paliek tukšāti. Vēl par jautājumu gribu runāt, proti, ceturtais paragrāfs šeit man ir bāžas un jautājumi arī no manas politiskās saimas attiecībā uz referenta gribu ieviest sociālos noteikumus pirmajā pīlārā attiecībā uz KLP. Ievarot situāciju, kāda ir lauksaimniekiem pat laban un zinot, cik daudzi. Mm, bankrotē, šeit ir nepieciešama atbildīga papildus rīcība, un, ja tas uh, ir nepieciešams, ja viņi nespēr uh, um, atrisināt situāciju, tad tiešie maksājumi tiek um, samazināti. Es domāju, ka mm, tas mm, nu, tikai tādu smagāku situāciju radītu. Man liekas, ka tas nav akceptējums pat labam, un mēs iesniegsim grozījums um, manas teiktā izpratnē. Noslēgumā tomēr gribu teikt uh, referentē paldies, referentē paldies un uh, teikt, ka esmu. Uh, Eh, gatava strādāt ar viņu un ar eh, citiem ēnu eh, referentiem, apmainīties viedokļiem un meklēt risinājumus. Paldies! Paldies tagad Elizabete Moran Šatie. Paldies, paldies, priekšsēdētājkungs. Arī es gribētu pasvītrot to, cik ļoti nozīmīgs ir referenta darbs. Es gribu uzsvērt trīs punktus. Un Pirmais ir uh, finanšu atbalsta nozīmīgums lauksaimniekiem. Lauksaimnieki saskars ar uh, ļoti uh, plašu krīzi un uh, lielām problēmām. Es uzklausīju vairākus cilvēkus runājam šeit, un es uh, redzu arī to, kas ir uh, šeit uh, ziņojumā rakstīts, ka ir FSE nepieciešams aicināt, lai atrisinātu problēmas ar lauksaimniekiem respektīvi lauksaimniecībā. Eiropas instruments ir uh, uh KLP, mēs esam daudz diskutējuši uh, brīdī, kad bija sarunas uh, par finanšu plānu daudz gadu uh, ietvarā, par kohēzijas uh, par to, ka FSE e, e, būtu iekš e, vai ārpus tās, vai FSE jāizmanto, lai palīdzētu KLP. Mēs esam diskutējuši un balsojuši par šo tematu. Nekad nav bijis jautājums, lai apšaubītu rezultātus, lai FSE uzņemtos šo risinājumu šīm problēmām. Atsaucoties un Sanders teikto, tas ir pirmais pīlārs KLP, kam ir jābūt uh, šim sviras elementam, kas palīdzētu lauksaimniekiem cienīgi um, dzīvot, um, izmantojot viņu ienākumus, un jābūt pilnīgai skaidrībai, jo citādi tas būs, uh, nu, tāds tā kā lūzuma punkts mūsu starpā. Tas nevar būt uh, sajaukts un nevar jaukt to, ko KLP dos kā ieguldījumu un ko uh, Eiropas sociālais fonds dod. Visādi citādi tas tiešām ir um, eksplozīvs jautājums un viss tiek atkal atgriezt diskusijās. Otrs punkts, uh, kurā es uh, pilnībā atbalstu to, uh, ko um, teica man kolēģi un draudzene Ansander, ir tas, ka arī um, tas, kas ir ierakstīts ziņojumā sastajā punktā, ir nepieciešamība piemēroties izmaiņām no lauksaimnieku puses, tas tiek prasīts, un par to ir divi. Uh, uh, punktu sākām. Jā, es uzsveru to, ka ir ārkārtīgi nozīmīga apmācība. Lauksaimnieki tagad ir vienlaikus uzņēmuma vadītāji un vienlaikus arī speciālisti viņu uh, darba jomās un, piemēram, uh, graudu ražotājs nav. Uh, pielīdzināms, respektīvi, ir um, cita specializācija um, lielo paudzētājiem, cita um, cūkaudzētājiem tās ir ļoti skaidras specializācijas, un tāpat arī komunikācija un informātikas tehnika. Nav neviena uzņēmuma, kas var pretoties konkurencei bez pieejas jaunajām tehnoloģijām, jo katrs lauksaimniecības uzņēmums ir uzņēmums kā tāds. Un nu, nevienmēr ir iespējams tālu mācību izmantot lauksaimnieciem ir nepieciešama viņu specializācijā un viņu daudzveidībā pieeja e, izglītībai. Un tas ir um, risinājums izmantojot pieeja jaunām tehnoloģijām. Bet kur ir baltās zonas uh, lauku vidē, priekšstādājs kungs? Es atgādināšu, ka tās ir tādas, kurās nav uh, jaunās tehnoloģijas izmantojams, un jūs redzat, ka uh, runājot par to, ka situācija ir sarežģīta uh, lauksaimniecības vidū un krīze, tam tiek, um, tam pievienojas arī vēl tas, ka lauku zonas nav pietiekami apgādātas. Uh, Jūs zinat, ka mūsu vēlme izmantot teritoriālo kohēziju, es nerunāju par sociālo kohēziju, kā es runāju par Eiropas sociālo fondu tik, tikko, bet teritoriālā kohēzija un jauno tehnoloģiju izmantošana, tāpat arī pieeja jaunajām tehnoloģijām, katram ir uh, izšķirīgs. Uh, svīrs elements, no tā nevar atkāpties, jo mūsu lauksaimniekiem, kā visiem uzņēmuma vadītājiem, ir nepieciešama šī pieeja. Un trešais, jā, ir jāveicina iespēja nākamajam uzņēmuma vadītājam nodot tālāk lauksaimniecības uzņēmums, lai tie turpinātu strādāt. 4. un 9. paragrāfs tos neatbalsta, jo sociālā klauzula. Jā, ja viss ir uh, labi, tad uh, tas ir atbalstāms, bet tad, kad mēs runājam par problēmām un problēmām, piemēram, pieejot jaunajām, pieeja jaunajām tehnoloģijām. Un devītais pareigās neoliberāla, neoliberāla uh, politika un uh, valsts pakalpojumu atbalsts. Es pati dzīvoju lauku vēlēšana apgabalā Bet, nu, jābūt godīgiem. Ja ir uh, mazāk iedzīvotāju lauka vidē, ir ārkārtīgi sarežģīti uzturnēt uh, pasta, piemēram, uh, biroju no uh, pirmdienas rīt līdz uh, sestdienas vakaram, tad, kad bija priekšsēdētāji uh, reģiona, um, uh, mēs izveidojam vienotās pieejas punktus un, piemēram, bija tāds nu, pakalpojumu apka, apkopojums, tādi m, mm, daudzveidīgo pakalpojumu pieņemšanas punkti eh, tika atveid, at, izveidot lauku vidē. Tas ir tā, kā var izsnāt šo jautājumu. Ne jau no valsts eh, garantētie pakalpojumi, kas ne eh, sadarbojas savā starpā, bet gan multi vai daudzveidīgie pakalpojumu punkti lauku vidē ir risinājums, un tas ir tas, kā es rīkojos uh, savā vēlēšana reģionā. Priekšstādājs, jā, bet mēs vēlamies uh, novērst situāciju, ka uh, ASV, kur jābrauc 600 jūdzes, lai uh, uh, varētu um, apmeklēt ārstu. Nu, tas ir tikai tāds neliels piezīmes um, punkts. Uh, Sofija Ribeiro. Paldies! Priekšsēdētāj kungs, es eh, sākumā gribētu uzsvērt to, cik ļoti nozīmīga ir lauksaimniecība Eiropas Savienībā. Pēdējā laikā mēs um, redzam, ka pietrūkst investīcijas lauksaimniecībā. Un ja, eh, šīs um, nenotikušās uh, investīcijas jāredz tās un jāredz Eiropas Savienības eh, lauksaimniecības politikas attīstības iespējas. Eh, mēs eh, runājam šeit par um, cilvēkiem, kas strādā un um, kuriem ir ļoti nozīmīga loma Eiropas Savienības attīstībā. Un gribu pievērsties vēl vienam punktam, kas tika uzsvērts. Ir ļoti nozīmīgs, lai uh, Mēs arī dažādas ietekmes faktors, nu tāds, piemēram, kā Krievijas embargo ietekme uz piena sektoru un piena kvotu um, izskatītu. Tie ir ļoti lieli ietekmes faktori, tie ir jāievēro. Un tāpat arī tas, kas teikt, ka šeit uzsvērts uh, par izvērtēšanas nepieciešamību, tas jāatbalsta. Es domāju, ka šeit ir nepieciešama arī. Uh, situācijas izvērtējuma eh, skatījums eh, dažādās Eiropas politikas ietekmē lauksaimniecību un tāpat arī kopējā lauksaimniecības politika kā tāda. Ja mēs visu vienkārši skatām eh, kopā, tad mums ir arī Eiropas parlamentā dažāda uzskata problēmas. Mums neizdosies ar pievērsties KLP restruktūrizācijai. Mēs runājam visu laiku par nelegālo darbu, par sarežģītiem jautājumiem, taču jāpievēršas mm, jautājumu būtībai un par, jārunā par KLP kodolu. Tas ir jautājums, mm, kas ir nozīmīgs. Mums jāraugās, kā KLP. Kā var tikt skatīta um, saistībā ar citām politikām, piemēram, digitālām tehnoloģiju politiku, uh, zaļo, uh, zaļināšanas politiku, um, zilo jautājumu politiku un kāds ir uh, KLP finansējums. Uh, šim jautājumam jāpievērš tāpat arī jāskata, kāda ir iespējamā diferenciācija starp lauksaimniekiem un tāpat arī ražotāju organizāciju. Um, apvienošanu. Šīm organizācijām ir centrāla loma atbalstot eh, MVU, jo jāsamazina ražošanas izmaksas, lai, jo ir eh, nepieciešama pieeja cilvēkiem tirgiem un pieeja apmācībai. jāraugās, kā identificēt mazāk aizsargātos darba ņēmējus. Un mēs nedrīkstam arī to aizmirst. Tāpat arī nedrīkst aizmirst ražotājus, tiešos un netiešos maksātājus. Ļoti uzmanīgi jāraugās uz situācijas attīstību, jābūt pragmatiskiem, pragmatiskiem mūsu analīzē, jākoncentrē mūsu uzmanība uz pamatmērķiem, kādi ir KLP lai ievērotu visus darba tiesību un sociālo tiesību pamatprincipus. Tāpat arī jā, jā koncentrē mūsu uzmanība uz KLP politikas kopumu, lai varētu pārveidot KLP kopumā, jo lauksaimnieki visur uh, Eiropā viņus uh, skar šī um, dziļā krīze. Uh, 600 lauksaimnieki Francijā pagājuši gadu izdarīja pašnāvības uh, krīzes dēļ. Mums tiešām jāraugās, kādas sekas ir šai politikai, un mums ir jāparāda ļoti konkrēta un skaidra reakcija ne tikai vārdos. Paldies! Tagad referenti. Jā, paldies par visiem komentāriem jūsu izteikumiem. Protams, tas viss bagātinās atzinumu. Ja dod, dosiet man iespēju izteikties ilgāk, gribētu izteikties pirms vispārīgi. Pirmkārt, par situāciju ar kondicionalitāti, ar sociālajām prasībām. Tas ir sākotnējā komisijas priekšlikumā iekļauts 2011. gadā. Un nav runa par pilnīgi jaunu instrumentu. Ir svarīgi, lai darbņēmē tiesības lauku apvidū tiktu īstenotas. Tālāk par uh, piekļuvi zemē. Par to arī jūs izteicāties sākumā. Šeit ir paredzēts ieviest atvieglojumus, lai iedzīvotāji patiešām arī paliktu laukos. Mēģinām piešķirt kājiem maziem vidējiem uzņēmumiem kredītus, palīdzam pārdot zemes gabalus. Tātad šādas darbības jāatbalsta Mēs dzirdējām par sarežģījumiem un par to, kā ir iespējams eh, panākt eh, subsidaritātes nodrošināšanu. Tur ir atšķirīga pieredze. Spānija, Itālija, Grieķija šos elementus saskata atšķirīgi. Tad par pirmo un otro pīlāru un jūs komentāriem. Mēs pieņemam, ka atbalsta maksājumu ražošanai ir jāizmanto lauku attīstība, mums šķiet visvarīgākais elements. Tādēļ mēs par fondu jautājumu runājot nevēlamies to visu sajaukt, jo katram ir uh, noteikti kritēriji, noteikti aspektu, un mēģinām tikai starp fondiem radīt sinerģijas lai nebūtu tā, ka katrs atsevišķi darbojas eh, at izolēti, bet lai rastos sinerģijas efekts. To jūs teicāt arī savos komentāros. Lai būtu iespējams izmaiņas, lai būtu apmācība, lai notiktu virzību uz priekšu. Vēlamies arī jauniešiem, sievietēm nodrošināt eh, pievilcīgākas līdzdalības iespējas lauku apvidū. Neliels komentārs par sociālā dempinga jautājumu. Tas pastāv, tas ir acīm redzams. Tādēļ mēs eh, pieminam šeit sociālo sarunu partneru lomu, šeit jārunā par to, kā novērst nelegālo darbu, ēnu ekonomiku, kas eksistē arī šajā nozarē. Ko mēs dzirdējām no Sanders kundzes un Ribeiro kundzes. Komisija ir jāņem vērā krīzes sociālo ietekmi. Mēs arī esam nobažījušies par šo punktu. Ir uh, liela interese strādāt arī pie šiem jautājumiem, ekoloģiskiem jautājumiem, pārtikas produktu ķēdi, pārtikas produktu ražošanu, gastronomiju, pakalpojumiem komisijas priekšlikums par KLP ir tāds eh, samērā ierobežots, lai ņemtu vērā visas šīs eh, jomas, kas notiek ne tikai lauksaimniecības jomā, bet arī radniecīgajās jomās. Nedomāju, ka būtu kādi sarežģījumi panākt vienošanos. Esam vienoti jautājumā par kohēziju arī par to, kā vajadzētu panākt situāciju, lai cilvēki nebēg prom no laukiem. Vēlamies strādāt šādā virzienā. Noslēgumā gribētu vēl teikt, ka vēlos pateikties uh, visiem ēnu referentiem. Paldies un ceram saņemt arī grozījumus, gaidām tos noteikti būs iespējams uh, sasniegt kompromisus. Paldies! Tālāk mēs varam pāriet pie astotā darba kārtības punkta. Eiropas Savienības jaunas stratēģijas 2013-2015 gada novērtējums. Vārds referentam Tomam Vanden Kendelārem. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgs, ka jauns, būdams jauns <clears throat> deputāts, man ir uzticēta šī stratēģija par jauniešu stratēģiju 2005, no 13 līdz 15 gadam. Tātad eh, arī ņemot vērā jauniešu problēmas, ar kurām viņi saskarās darba tirgū, ir konstatējama ļoti gausa izaugsme, bet tas nav vēl veicinājis jauniešu nodarbinātības uzlabošanos. Tātad, kā var izaugsme mm, pārveidot tā, lai tā radītu jauns darbietis? Kā var vairāk uh, iespējas radīt jauniem, gados jauniem cilvēkiem uh, rast savu vietu darba tirgu, līdzdarboties sabiedrības procesos? Esmu pārliecināts, ka mums kopā ir jāraugās. Uh, kā mēs varam izvērtēt ES jauno stratēģiju uh, un visām partijām, visiem ir jābūt iesaistītiem šīs stratēģijas pārskatīšanā. Tādēļ ir uh, jātīsta uh, kompetences, izglītība, iesaistīšana. Par iesaistīšanu vispirms. Jauniešu stratēģija var būt tikai tad dot panākumus, ja jaunieši paši būs uh, E, iesaistīts stratēģijas izveidē. Tikai tad tā dos rezultātus. Tādēļ es aicinu komisiju organizēt struktūrēt dialogu ar jauniešu organizācijām un turpināt to, uzturēt to arī nākotnē. Otrakārt, runāt par attīstību. Jauniešu stratēģijai vajadzēs fakts un skaitļus. Un mums ir arī jāpievērš īpaši uzmanības jauniešiem, kuriem ir vājāka izglītība vai prasmes, kompetences. Eiropas jauniešu stratēģija jāvērš uzmanība uz kvalitatīviem pilnlaika darbvietām, nevis tikai prakses iespējām. Jauniešu garantija ir pilnībā jāīsteno jāpiemēro. Runājot par prasmēm un kompetencijiem, trešais punkts, lai jaunieši varētu saņemt augsts kvalitātes darbvietas, mums ir jāatbalsta viņi attiecībā uz uh, izglītības diplomu savstarpējo atzīšanu un labāku izglītības salāgošana darba tirgus prasībām. Un visbeidzot par mobilitāti. Šeit es domāju, ka Erasmus Plus programmas nozīmība ir ļoti liela. Tas ir jāatzīst. Daudziem jauniešiem tas palīdz uh, pārrobežu dimensiju rast uh, nodarbinātību. Jauniešiem ir interese uh, atklāt citas dalībvalsts, būt esot uh, pārliecinātiem eiropiešiem, uh, Tātad tas ir jāatbalsta arī turpmāk, it īpaši ņemot vērā, ka mēs dzīvojam laikā, kad arvien vairāk jauniešus vilina nacionalistiski refleks. Es ceru, ka mēs dosim jauniešiem īsts iespējas darbu tirgu un uh, arī ar šo darbu, ko mēs šeit veicam. Paldies, tagad ēnu referentiem ļausim izteikties Jans Kellers. Vispirms. Vispārīgi es piekrītu referentu priekšlikumam. Tikai divi īsti komentāri. Pirmkārt, es uzskatu, ka vajadzētu rūpīgi paraudzīties, kāda iemesli ir eh, jauniešu mazākajai interesē par brīvajām darba vietām tirgu. Kādēļ tā ir? domāju, ka darba tirgus varētu radīt stimulus par tām darba vietām, par kurām netiek izrādīta liela interese. Līdz šim domāju, ka tirgus tā funkcionē. Un otrkārt, protams, ka šeit tiek piešķirta vērība augstskolas izglītībai. Un uh, Eiropas uh, valstis sacenš savā starpā, kuram tad nu būs vairāk augstskolu beidzēji, bet tomēr izglītības tradīcija bijušajā Austrijas Ungārijas savienībā tomēr ir pavisam savādāka bijusi. Agrāk arot izglītība, ir tīpaši tehniskā joma, bija ārkārtīgi laba, un šīs darba vietas darba tirgū pašlaik ir faktiski tukšas, nav aizpildītas. Tādēļ eh, es gribētu uzdot jautājumu, vai tiešām ir eh, pamatoti tik daudz augstsko beidzējus eh, sagatavot, bet viņi nav vajadzīgi. Jā, paldies. Tagad nākamā runātāja, Langsbēkas kundze. Paldies priekšēdētājiem. Paldies referentam par ļoti labo jaunas stratēģijas izstrādi. Slovākijā mums jau ilgāku laiku ir problēmas ar jaunatnes bezdarbu. Skaitļi ir eh, šausminoši. Tādēļ es domāju, ka par šo jautājumu noteikti ir jārunā, īpaši raugoties uz izglītību, kaut arī varbūt izglītība nav tieši mūsu komitejas eh, kompetencē. Gribētu teikt, ka visvairāk aizsargājamie jauniešu vidū ir tieši tie, kuri ir ar invaliditāti vai pieder pie iztumtajām grupām, ir īpaši runājot par izglītību. Un uh, šai ziņā runājot arī par iekļaušanu. Protams, ka mums vajadzētu visvājākajiem palīdzēt, bet arī visiem citiem. Jauniešiem ir jāpalīdz, tā var cīnīties pret bezdarbu. Ļoti labi, ka jūs uh, šeit pievēršaties arī tādiem jautājumiem, kā izstrādāt eh, uzņēmē darbības spējas. Domāju, ka šādu priekšmetu vajadzētu mācīt visur skolās, lai katrs, kas beidz vidusskolu, vismaz zinātu ekonomikas pamatus. Jo mūsu sabiedrībās jaunieši būs ne tikai darba ņēmēji, bet arī darba devēji vēlētos arī atbalstīt to, ka šeit runa ir eh, par to, ka jārūpēs par to, lai jauniešiem ir eh, pieejama informācija. Man eh, reizēm ir iespējas, ka jauniešiem nevienmēr ir pieejama informācija par viņu iespējām un garantijām. Viņi ir par maz informēti par brīvprātīgo darbu, gribētu vairāk programmas, uh, kas būtu ļoti augst kvalitatīvas. Mēģi grupa ir jāinformē. Un nevajadzētu būt tā, ka tas viss ir pieejams tikai kaut kur televīzijā, bet vajadzētu būt ļoti mērķiecīgai šai informācijai. Referents savā priekšlikumā runā arī par neformālo sektoru. Es arī par to iesniegšu idejas Šeit vajadzētu arī par brīvprātīgo darbu runāt, jo mēs zinām, ka brīvprātīgo darbs uh, visai sabiedrībā sniedz pievienoto vērtību. Paldies par uh, labo darba uzsākumu, vērtējot Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju. Tagad Martinē Labājevai. Jā, nu lieliski. Tagad uh, jau man izdevās izrunāt jūsu uzvārdu. Jā, paldies. Es runāšu angļu valodā, Kaut arī man slavā korē, kolēģis nerunāja angļu valodā, bet es tomēr strādāju Eiropā un runāšu angļu valodā tādēļ. Jā. Patiešām jūs esat izdarījuši ļoti labu vārdu, eh, darbu, un eh, tieši tāpat kā es, es domāju, ka daudz kas būs tāds papildinošs. Jūs jau uzsvērāt, ka Eiropas Savienībā bezdarbs eh, turpina būt ļoti nopietna problēma Eiropas Savienībā. Tiek uzsvērts arī, ka mm, iepriekšējos gados situācija dažās dalību valstīs ir uzlabojusies. Esam sasnieguši labus rezultātus. Otrajā ciklā Eiropas Savienības stratēģijā dalību valstīm vajadzētu mācīties no labākas prakses piemēriem, ko izmanto valstīs, kurās viszemākais jaunas bezdarba līmenis. Tīpaši vajadzētu pievērst uzmanību. Uh, kā panākt to, ka jaunieši strādā darba tirgus, kā viņus eh, pievest darba, kā, kā viņi varētu apsolvēt arot izglītību un uh, vajadzētu iedrošināt jauniešus eh, dibināt pašiem savus uzņēmumus, jāiegūda ir apmācībā, lai jaunieši varētu apgūt uh, prasmes uh, un lai tās būtu tieši tās prasmes, kas darba tirgum ir vajadzīgas. Un vajadzētu arī tehniskās priekšmetus atbalstīt kā alternatīvu universitātē. Uh, vajadzētu atbalstīt arī mobilitāti un pārobežu darbību, piemēram, Erasmus, šeit ir svarīgi, piemēram, jauni pilotu projekti mobilitātē. Tie ir um, priekšlikumi, ko ir uh, izteikusi komisija. Mans priekšlikums ir, ka dalību valstīm vajadzētu raudzīties arī uz sinerģijas efektiem jaunas politikā, kā tas uh, sadarbojas ar citām politikas jomām, jo jaunas politika nedarbosies, ja ne, nebūs iegūties darbs arī citās politikas jomās. Dalību valstīm ir jāsa, jāuzlabo sadarbības starp skolām, uzņēmumiem, valsts iestādēm, lai nodrošinātu, ka jaunie cilvēki varētu veidot tādas uh, darba dzīvi, kas būtu pareizā virzienā. Uh, Jā, un uh, kontu komitejā ēnu referenti uh, sadarbojas, un šeit varētu arī no budžeta viedokļa raugoties. Uh, eh, ir jāraugās, kā panākt efektivitāti atsevišķām programmām, jaunatnes garantijas programmām, jaunas nodarbinātais programmām. Jā, liels paldies, un esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti laba sadarbība tam ar jums, un uh, arī ar ēnu referentiem domāju, ka mēs strādājam pie ļoti būtiski jautājumi. Paldies! Dankeschön. Paldies. Tagad Konstantīna Kuneva būtu pie kārtas, bet viņa nav zālē, tad došu vārdu Terijai Rainkei. Paldies priekšsēdē arī no manas puses. Gribu pateikties e, referentei, referentam par uh, sagatavoto tekstu, un es ļoti priecājos, ka mēs beidzot runām atkal par šo jautājumu, jo esmu pārliecināta, ka uh, šī sasaukuma sākumā mēs diezgan regulāri runājam par jauniešu nodarbinātību arī plenāras sēdē, bet tagad šķiet, ka e, šī mode nedaudz kā pārgājis un mēs e, šai tēmai vairs nepievēršam tik lielu uzmanību, kā vajadzētu. Tādēļ priecājos, ka tagad ar šo atzinumu par jauniešu stratēģiju mēs varam uh, atkal iekustināt e, šo e, tēmu loku un atgādināt kolēģiem parlamentā, ka mēs esam devuši solījumus jauniešiem Eiropas Savienībā, un tie vēl joprojām nav izpildīti attiecībā uz investīcijām, attiecībā uz sociālo aizsardzību, ko mēs viņiem sniedzam, attiecībā uz politiskās līdzdalības nodrošināšanu. Es domāju, ka ar šo ziņojumu mēs varam no jauna aktualizēt jauniešu vajadzības visā Eiropas Savienībā, bet jo īpaši uh, dažās valstīs. Tā kā es ļoti priecājos, ka beidzot atgriežamies pie šīm tēmu loka. Par mūsu grozījumiem. Priekšlikums mūs apmierina, bet mūsu prāt e, daži jautājumi būtu vēl e, jāizceļ vairāk. Pirmkārt, es ļoti atbalstu ne tikai izglītību, uz izglītības problemātiku raudzīties caur prasmju prizmu. Es domāju, ka mums ir jā piemērot tāda emancipatora pieeja, e, kur cilvēkiem mēs ļaut pašiem lēmt, ko viņi vēlas e, mācīties. Tātad e, mūsuprāt šai pieeja būtu jābūt plašākai izglītības jautājumiem arī trešajā punktā it īpaši, un mēs, mums nevajadzētu tikai raudzīties uz prakses iespējām, bet un arī apmācību darbu vietā, bet tātad arī prakse. Un dalībvalstīs tas līdz šim nav pietiekoši izmantots šīs iespējas, tādēļ ziņojumā ir jāveicina prakses iespēju piedāvāšana jauniešiem, e, kas nav eksploatējoša praksa, bet tiešām ieviešana kādā profesionālā jomā. Tad ir runa par formālo un neformālo izglītību. Un jūs runājat par E, šīs e, izglītības atzīšanu. Mūsu skatījumā tas ir ne tikai formāls jautājums, bet ir arī jāsniedz šādai neformālai izglītībai e, finanšu atbalsts. Jauniešiem ir jādod atbalsts, lai viņi varētu arī līdzdarboties, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizācijās un citās jomās, kur viņi var apgūt prasmes gan formālā, gan neformālā veidā tad, tad ir vairāk jāatzīst šādas izglītības, izglītošanās, e, šādi izglītošanās veidi. Un visbeidzot, tas arī jau ir it kā pieminēts, bet es domāju vēl vairāk jāizceļ jauniešu līdzdalības svarīgā loma. Esam redzējuši to arī attiecībā uz jauniešu garantiju, kā tā, kur tā īsti darbojas. E, tas ir galvenokārt tajās dalībvalstīs un tajos reģionos, kuros jauniešu organizācijas ir aktīvas Tas ir jāizceļ mūsu atziņumā. Tātad jauniešu līdzdalība ir nevis tikai e, tāds kā ķirsīts uz tortas, bet tas palīdz mums jauniešu programmas padarīt efektīvākas. Tas būtu vēl, vēl vairāk jāizceļ mūsu prāt šajā tekstā, lai atgādinātu visiem kolēģiem parlamentā, ka jauniešu garantijas implementācija, jauniešu garantijas īstenošanu. Šeit vēl paliek daudz darāmā un jauniešiem ir jādod <clears throat> līdzrunāšanas tiesības šajā ziņā. Paldies, Laura Aģēja, nākamā. Paldies, priekšsēd. Paldies, es gribētu pateikties mūsu kolēģim par atzinumu. Runājot par jauniešu nodarbinātības situāciju, nekas palielam nav mainījies. Vēl vairāk varam sacīt, ka dažās valstīs situācija ir vēl pasliktinājusies, daudz iemeslu dēļ. Tādēļ mums trūkst vīzija, mums trūkst skaidras stratēģijas. Mums jāgādā, lai mūsu bērniem būtu darba vietas nākotnē. Un to noteiks tas darbs, ko mēs darām šodien. Šeit nav runa par mūsu personīgo profilēšanos, bet par rezultātu, ko mēs sasniegsim jauniešu labā. Man ir dažas piebildes. Dažās dalībvalstīs jauniešu beras darbs ir īpaši augsts. Ir Eh, jaunieši, jauna kategorija, to sauc angliski NEETS, NEETS. Viņi nav nedz uh, izglītības iestādēs, tātad nedz, nedz viņi mācās, nedz viņi strādā. Un viņiem ir ļoti maza atbalsta šai jauniešu kategorijai. Taupības politika ir devusi smagu triecienu jauniešiem. Viņu iespēju loks ir sašaurinājies būtiski. Tādēļ mums ir jārunā arī par budžetu līdzekļiem. Dalībvalstīm ir jāinvestē līdzekļi, lai rādītu darbu vietas jauniešiem. Un man ir arī tāda neskaidrība, ko varbūt varētu referents uh, paskaidrot nedaudz. Viņš runā par Uh, darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu ne, nesalāgotību. Tas ir ceturtais punkts atzinumā. Es domāju, ka mums ir ne tikai jāpielāgo jauniešu prasmes darba tirgus uh, vajadzībām, bet jāgādā arī, lai jaunieši atrast uh, darbvietas uh, ar šo iespēju, ko, vi, ka viņi vēl, var darīt tādu darbu, ko viņi vēlas darīt. Tātad izglītība, izglītības joma kā tāda ir vairāk jāatbalsta. <clears throat> Kādēļ jauniešu garantija ir tik vāji iedarbināta līdz šim, tik potenciāli spēcīgs rīks? Iemesls ir tāds ka mēs neesam gādājuši, lai izglītība un apmācības būtu salāgotas ar darba tirgus eh, prasībām. Mums ir vairāk jāieklausās pašos jauniešos. Ir ļoti labi, ja jaunieši spēj izveidot pašu savus uzņēmumus. Bet ko darīt, ja šī uzņēmuma nav dzīvot spējīgi? Ir jaunieši ar lieliskām idejām, bet viņš šīs idejas ir spiests pārdot daudznacionāliem uzņēmumiem, kas ir finansiāli daudz spēcīgāki. Vai arī paraudzīsimies kaut vai uz sociāliem darbietām, zaļajām darbietām? Šeit ir jāpavēr vairāk iespēju jauniešiem. Referents varbūt ir gados jaunāks pat par mani, tā ka droši vien viņš arī spēj izvērtēt, kāda stratēja ir vajadzīga jauniešu atbalstam. Mēs varam būt labi politiķi, vide, viduvēji politiķi, vai arī īsti valsts vīri, kas eh, gādā par to, lai jauniešiem būtu nā, iespējas nākotnē. Paldies, Māra Picotto! Paldies, priekšsēdē, kungs. Pavisam īsi, jo es aizvietoju Ricoto kundzi. Nu, varbūt, ka nesmu ne īsti sapratis referenta mērķi, visi sveic viņa mērķus, bet, nu, mēs redzam, jauniešiem ir liels problēmas, un nu, viņi nerod darba vietas neskatoties uz izaugsmi par kādu izaugsmu viņš runā, es neredzu tādu izaugsmu. Un, protams, ka visas tos palīdzības mehānismus var iedarbināt, lai veicinātu jauniešu darba, darba vietas, bet jūs neko nespēsiet, jo darba vietas ir izpostītas, iznīcinātas. Un, uh, Ja darbvietu izpostīto skaits ir lielāks nekā to jauniešu skaits, kas eh, mēģina atrast darbu, tad jūs neatrisiniet risinājumu, bet nu, tas ir skaidrs, varbūt, kad grūti to teikt. Kas vada uzņēmums? Tie ir mazie vidēji uzņēmumi un uh, vis, vis, vismazākie uzņēmumi, kas veido 80-90% darba vietu, nu, praktiski katrā dalība valstī. Tā tad jāveicina MVU un uh, vismazākos. Uh, uzņēmums, lai viņi attīstītos, nepazustu e, un turpinātu radīt e, darbus. Tātad viņi ir jātīsta. Es domāju, ka jūs to zinat. Un noslēgumā priekšstādātāja kungs, e, es, protams, jūs sadusmināšu vēl atvainojos jau uh, iepriekš, bet paraudzieties, paraugieties, pulkstens 11, un mēs konstatējam, ka uh, mēs nevaram mūsu jauniešus iesaistīt darba dzīvē un viss saka, cik šausmīgi, cik šausmīgi plēšam matus, bet pulkstens 11. 15. runājam par bēgļu sociālo iekļaušanu un integrāciju darba tirgu. Es domāju, ka vienā brīdī ir jāpieņem lēms vai nu mūsu jaunieši vai bēgļi. Un priekšstādātāji kungs, es zinu, ka šie priekšlikumi jūs šokē, Un jūs izliekaties, tā kā jūs man teicāt, 0,5% no iedzīvotājiem, un jūs izliekaties, ka jūs abus divus varētu veikt, bet nu nē, tā tas nebūs, par to jums tas neizdosies, mēs par to varēsim parunāt mandātu beigās. Ak, Marteni kungs, jūs nu nemaz mani nesadusmojat. Es esmu vienkārši ārkārtīgi. Uh, vīlies dažos jautājumos. Bet, nu, lai uh, diskutētu ar jums uh, šajā brīdī. Nu, mums taču ir praktiski piemēri. Nu, ne tikai Austrija. Pirms četrām nedēļām Tīringanā. Mm, ar turienes federālās valsts vadību un ar Grieķijas valdību um, parakstījām vienošanos par um, apmācības vietām starp valstīm, jo Grieķijā nav uh, tādu izglītības vietu un tīringanē izglītības vietas un nav bezdarbnieku, kas šīs iespējas izmantot, un tagad viņi strādā kopā. ISF ir palīdzējusi un finansējusi divos virzienos. Virziens uh, pirmkārt uh, Eiropas solidaritāte, lai samazinātu jauniešu bezdarbu Eiropas jauniešu vidū, un uh, ar tām kapacitātēm, kāda ir tīringene, lai samazinātu tur jauniešu bezdarbu un arī integrētu um, migrantu jauniešus, um, jaunietis uh, darba tirgū. Politiski ir jāstrādā nevis tikai. Uh, ja ataino tādi tēli, kas nav patiesi un jātīsta precīzi praktiski jautājumi, un tādēļ jūs mani ne sadusmeni, nu, ne īsti es eh, esmu ļoti uh, uzmanīgs, eh, kādus praktiskos piemērus jūs uh, piedāvāsiet, un tā kā man pašam ir tāda konkrēta izglītība, tad uh, es uh, atļaujos uh, dažkārt izteikt uh, piezīmes uh, pēc komentāriem, uh, kas uh, turpina uzstāšanos. Atvainojiet, uh, ka uzstājos, turpināsim tagad diskusijas, uh, jo. Um, tieši pie manis vērsās, un es ļoti labprāt izmantoju šo iespēju atbildēt. Tagad Efija Rēgnera. Paldies, turpināšu uzreiz arī Bādenē Virtenbergā. Es esmu austrieta, taču runāšu par skaitļiem, kādi ir uh, pēdējo dienu laikā pieejami. Bērnu skaits, kas ir skolā, neskatoties uz pieaugušo bēgļu skaitu, ir samazinājies. Un es turpināšu ar eh, piemēru no manas eh, pārstāvētās valsts Austrijas. Mēs esam konstatējuši, ka ļoti daudzi jaunieši, kas, piemēram, no Sīrijas ir eh, bēguši, viņi nepazīst šo divu. Um, divējādo um, izglītības uh, sistēmu un uh, Tagad izmantojam šo duālo, eh, jeb divējādo izglītības iespēju, jo šajā jomā mums eh, trūks daudz amatnieku un kvalificētu cilvēku, kas, eh, protams, arī veido šo um, rūpniecības mugurkālu un kas ir nepieciešama rūpniecības darbībai valstī, kurā um, liela nozīme tiek pievērsta jauniešu integrācijai darba tirgu. Turpināšu to, ko Jānis Kellers teica. Uh, un turpināšu sakot, ka ekonomikas, kas funkcijā mugurkauls ir sistēma, kurā gan roku, gan prāta spējas tiek veicinātas. Ļoti liela nozīme ir visām universitātes iespējama izglītībai, taču tas vislabāk darbojas, un mēs redzam arī labākos skaitļus par integrāciju darba tirgu Tas tur funkcionē vislabāk tur, kur ir tāda um, veiksmīga amatnieciskā izglītība un um, kas var turpināt izglītību profesionālajās augstskolās. Un arī otrādi, respektīvi ir jābūt šai apusējai saitai. Un tādēļ mans aicinājums referentam raudzīties uz šo apmaiņas iespēju izglītībā. Uh, protu div, uh, divējādo izglītību uh, amatniecībā, pieeju mm, augstskolām, profesionālajām augstskolām, un uh, tie um, dati par Vāciju, kas ir, ir visiespaidīgākie, jo tur vislabākās iespējas jauniešiem darba tirgu ir vispār. Un vēl Un komunikācijas jautājums un komunikācijas trīsstūris ir ļoti skaidrs, proti vecāka skola, ekonomika un, protams, jaunieši ir šo rūpju centrā. Šeit ir arī tās lielākās bažas, ka pieeja darba tirgumu varētu būt sarežģīta, ja šī komunikācija Mm, runājot ne tikai par ekonomiku un skolu, um, kas ir jāievara, bet arī jauno cilvēku vecāku. Tātad šai komunikācijai jādarbojas. Vecāki ir ļoti interesēti, lai bērni labi integrētos darba tirgu, un varbūt, ka šīs pārdomas mēs varētu arī šajā ziņojumā tikt ietverti. Paldies! Paldies! Drusku jātāpa laiks, jo mēs drusku atpaliekam. Anna Sandera, lūdzu, vienu minūti. <laughs> Entschuldigung, par. Es gribētu uzsvērt priekšsēdētāju kungs dažus punktus, par kuriem daži jau tika uh, pieminēti, uh, proti apmācība un nepieciešamība apmācību spēcināt. Ir Erasmus Plus instruments, tas ir atvērts mācekļiem. Uh, Un šodien tas nav tik ļoti labi zināms mm, mācekļa vidū, jo mācekļi ir tāda īpaša grupa. Tad, kad viņi dodas turpināt apmācības ārvalstī, ir tādas problēmas kā izmitināšana, transports. Un es domāju, ka ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, kā atbildēt uz šīm problēmām. Tādā izpratnē es domāju, ka ir vairāk vietas nepieciešams apmaiņai pierobežu rajonos. Jo tas varētu risināt gan transportu, gan arī izmitināšanas problēmas. Paldies! Dankeschön! Paldies! Enrika Kanvēršembo. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja kungs. Es uh, Nu, vienu minūti izmantošu. Ļoti, ļoti īsi. Nu, pirmkārt, absolūti eh, atbalstu to, ko teica Alde eh, koordinātori Mārtiņa. Viņi ir man blakus un uzklausot eh, kolēģis, kas teica, nu, kur tad ir izaugsme, ja runājam, ka jāizmanto izaugsme. Nu, nedrīkst aizmirst, ka patiesi mēs esam, nu, geogrāfiski un sociāli ļoti atšķirīgi. Uh, un ir situācijas atšķirīgas um, dažādos Eiropas reģionos. Ir uh, plašs bezdarbs, ir valsts, kurās uh, izglītība neveic tik ļoti veiksmīgi, bet, nu, lai izvērtētu to kopumā, ir jāapsver tas, ka ir trīs lielas prioritātes. Pirmkārt, samazināt jauniešu bezdarbu, otrkārt, uh, radot pievienotās vērtības augstas darba vietas, un treškārt izglītību apmācību attīstīt atbilstoši Eiropas reģioniem. Tā ir viena prioritāte, un tā, tā nevajadzētu aizvietot citas, un tas ir jāvērtē arī izvērtējot, cik efektīvi ir tie līdzekļi, kurus izmantojam. Paldies! Dankeschön. Paldies! Mihály Sjadrova. Děkuji, vážený pane Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, es arī gribētu teikt paldies par šo atzinumu referentam un arī par um, teikto. Es piekrītu vairākumam tam, kas tika teikts, un es domāju, ka mūsu komitejai būtu jāpievērš uzmanība um, kā, um, tam, kā darbojas Eiropas jauniešu stratēģija un kā darbojas finanšu instrumenti. Mēs zinām, ka bezdarbs un. Um, Izglītības um, attīstība ir uh, atšķirīga dažādās Eiropas valstīs, bet ir nu tāds zināms tendence Eiropas Savienības valstīs. Un gribu uzsvērt, ka ir arī, nu, teiksim, dažādas attīstība un jābalstās izvērtēt tos uz uh, faktiem, ir indikātori, kas parāda zināmu uzlabojumu. Es uh, nešaubos par to, ka stratēģija un finanšu instrumenti darbosies, un mums jāpievērš uzmanība uz to, kāda ir kompetence, kas ir jāuzmanto. Atbalstu Teisens kundzi komisāri, kas uh, grib attīstīt jaunās zināšanas, jaunās stratēģijas, jaunās prasmes. Tas ir jautājums, kur mēs varam uzlabot dažādas kompetences, promēram, uzņēmējdarbības gāru un citus, kas arī ir saistīti ar šo jomu. Un vēl viens aspekts, ko uzmēršu, tas ir struktūrētais dialogs Mēs jau esam runājuši par šo struktūrēto dialogu, par jauniešu iesaisti profesionālajā dzīvē. Tagad par jauniešiem runājot, ir jāsaka, ka šis struktūrētais dialogs ir ļoti nozīmīgs, izvērtējot stratēģijas pielietojumu šajā jomā. Paldies. Tagad vārds vēlreiz referentu kungam. Jā, tā kā voorzitter, ik kan kort zijn, ik ben erg. Jā, pavisam īsi. Es eh, ar lielu prieku konstatēju, ka bija plašs atbalsts eh, priekšlikumam kopumā. Tie punkti, ko jūs pieminējāt, protams, kā es ar prieku gaidīšu arī grozījumus par šiem punktiem. Un eh, pievērst uzmanību, kas ir uh, pievērst jaunas bezdarba uh, novēršanai, tam visam ir vajadzīga tāda ļoti skaidra stratēģija ar skaidru vīziju, kas tā ir pamatā. Jā, kas attiec uz darba vietu skaitu darba tirku, mums ir jāraugās, uh, kā izmantot uh, labākas prakses piemērus dažādās valstīs un kā nodrošināt sasaisti starp izglītību un darba tirgu. Ļoti labi piemēri tika nosaukt no, par uh, duālo arodu apmācību Vācijā un Austrijā. To, tas ir atdarināšanas cienīgs piemērs. Un uh, ir jāraukās, lai izglītība būtu tāda, lai tas nebūtu pārāk attālināta no darba tirkus vajadzībām. Prasīja pēc uh, vairāk jauniešiem, kas dibina savus uzņēmumus, jaunus Tāpat arī aicinājums izmantot brīvprātīgo darbu. Piekrītu šīm prasībām. Mums jāraugās, kā labāk organizēt uh, apmācību pasākumus atbilstošā ietvarā, kā uzlabot mobilitāti, jaunatnes līdzdarība. Profesionālā dzīvē politikā tas ir arī svarīgi. Pirmajā punktā manā priekšlikumā Mums ir jāuzklausa jauniešu teiktais. Jā, es priecājos arī nākotnē par iespēju ar jums sadarboties ar jums. 22. martā būs arī vēl diskusija ar ēnu referentiem. Jā, jūs jau pasteicāties pa priekšu. Manis teikam, 22. marts ir eh, būtiskais šis termiņš 26. aprīlī būs balsojums mūsu komitejā par to. Vadošajā komitejā būs maijā, 25. maijā. Atvainojos runāt tieši par nepareizo ziņojumu. Bija pašķirs par tādu 22. mārts, Empuli būs 26. un Kult 30. maijā. Tādi ir pareizie datumi. Tālāk varam pāriet pie 9. darba kārtības punkta. Tur uh, referents Johims Šusters saņem vārdu. Bet lūdzu, pārējiem, kur runās, uh, būs izpiestētas divas minūtes, uh, bet referents varēs runāt uh, divreiz tik ilgi. Jā, liels paldies. Šeit runa ir par jautājumu par jaunajām tirzniecības stratēģijām Eiropas Savienībā. Vadošā komiteja ir INTA, starptautiskā tirzniecība, bet es domāju, ka ļoti labi iemesli, kādēļ arī mūsu komiteja, nodarbināties komiteja, sastāda atzinumu. Komisija pagājuši gadu izstrādāja jaunu tirniecības stratēģiju, nosaukums tirniecība visiem, gribētu pieskarties šeit galveno diviem punktiem. Tie ir ļoti būtiski, it īpaši nodarbinātības uh, un darba apstākļu jomā Eiropas Savienībā. Pirmkārt, runa ir par to, kādu ietekmi tirniecības politika atstāja uz uh, politiskās varas uh, pārbīdēm pasaules tirgos. Mēs esam ievērojuši, ka ļoti viss ir sakāpināts, uh, piemēram, jautājumā par tirgus, status, tirgus ekonomikas status piešķiešanu Ķīnai. Un šī varas mai, mainīšanās uh, tirnesības noliegumi ir divpusēji, daudzpusēji, un visvairāk pazīstams noteikti ir tētip, bet tas atstās ietekmi arī uz daudzām citām jomām. Un otrkārt, darba apstākļos daudz svarīgāk attīstībā, kas ir pavisam jauna vai kas arvien vairāk parādās un atstāja ietekmi arī uz tirzniecību, ir tas, ka mums ar vien vairāk ir šeit jāsaskaras ar starptautisko vērtību radīšanas ķēdi. Tas nozīmē, ka nenotiek tikai tirzniecība ar galīgiem produktiem, gataviem produktiem, bet ļoti daudz ar eh, šādiem pusgataviem produktiem, kas ir domāti tālākai ražošanai. Tas nozīmē, ka soli pa solim veidojas patiešām globāls pasaules tirgus. Un noteikumi atsevišķās pasaules eh, valstīs eh, atstāja ļoti uh, lielu ietekmi uz ražošanas noteikumiem citās pasaules valstīs un reģionos. No mūsu viedokļa raugoties, tādēļ ir svarīgi, lai mēs kā nodarbinātības komiteja izvirzām nodarbinātības politiskas prasības, un tādēļ priekšlikumā atzinumam no mana viedokļa raugoties esam pieminējuši svarīgākos būtiskos punktus. Pirmkārt, vēlētos pieminēt to, ka darba, starptautiskos darba organizācijas un, uh, piemēram, darba programmas uh, prasības ir jāsasaista ar tirzniecības politiku. Un uh, šos minimālos standārtus ir jāīsteno ne tikai jāuzraksta, bet patiešām, jo papīrs pacieš daudz ko, bet svarīgi ir, lai pēc tam tas tiek realizēts, par ko ir notikusi vienošanās. Vienlaikus, jo mēs arvien vairāk šeit saskanāmies ar politisku noregulētu tirzniecību faktiski. Tādēļ, manuprāt, būs ļoti svarīgi, lai mums būtu tāds visaptverošs ietekmes novērtējums veikts. Kādu ietekmes atstāja uz eh, nodarbinātības situāciju, kādu atstāja tirzniecības nolīkumi. Tādēļ svarīgi, lai ne tikai daži pētniecības institūti šeit veiktu darbu, bet lai mēs jau šajā līmenī uh, iesaistīt sociālos partnerus, lai viņi arī sniegtu vērtējumu ietekmes novērtējumā. Trešā joma, kas no mana viedokļa raugoties ir ar būtisku nozīme, ir, ka par tirzniecības, par pakalpojumu tirzniecību bieži vien tas arī šeit samazina standārtus darba ņemē tiesībās. Ceturtais, kam ir liela nozīme, ir eh, līguma pāraudzība un prasība šajā ziņā. Es jau teicu, ka uz papīra var rakstīt visu kaut ko, bet būtiski ir, lai beig beigās viss tik, tiktu arī īstenots. Un uh, priekšnotiekums tam ir, lai tiktu saglabātas darba ņēmēja pamatiesības, lai nerastos uh, dempinga konkurence, kas. Uh, nodrošināt to, ka cilvēki valstīs varētu baudīt uh, saprātīgus un labus sociālos standartus. Un pietais punkts. Tā kā jauna attīstība tirniecībā izraisīs situāciju, ka būs uh, vajadzīga arvien lielāka regulatorā kompetence. Principā par to nekas nav iebilstams, bet tomēr jā, jāparūpēs par to, lai darba ņēmēju tiesība aizsardzība, lai pret netarifa uh, tirzniecības barjerām, bet tas netiktu tā aplūkots, bet lai darba ņēmēju tiesības tiktu uzskatītas par uh, pamat nosacījums starptautiskajā konkurencē. No manu viedokļa raugoties, tie ir būtiskākie punkti, kurus mums vajadzētu iekļaut tekstā. Vienlaikus uh, jāsaka, ka atzinumi, kas ir, uh, ko ir izstrādājis mūsu komiteja par uh, TISA un TTIP noliekumiem, uh, Tas attiecas uz vispārīgo tirnēcības politikumu, nevis tikai uz šiem diviem atsevišķiem tirnēcības noliekumiem. Mēģināju to savā priekšlikumā noformulēt grozījumus, es arī pats vēl dažus iesniegšu, jo pirmais priekšlikums eh, parasti ir tās ļoti īsti, tur ir diezgan maz argumentācijas, un es ar lielu prieku gaidu visaptverošu diskusiju, un uh, jūs noteikti arī iesniegsiet arī grozījumus. Par tiem jau tagad priecājos. Paldies! Jetzt... Tad, tagad dod vārdu Veronikai Lope Fontaņa. Paldies, priekšsēd. Centīšos izteikties iespējami kodolīgi. Pirmkārt. Paldies referentam par sagatavoto dokumentu. Es eh, prieku strādāšu arī turpmāk ar viņu cieši kopā paplašinot ziņojumu. Protams, tas ir īsts tehniski iemeslu dēļ. Pirmkārt, aktivitātes, kas tieši saistīts ar ES eksportiem, rada 39 eh, miljonu darbvietu. Tātad viena no septiņām darbvietām nodrošina eksports. un 90% esi, e, globālās izaugsmas e, notiks ārpus ES robežām nākotnē. Tātad mums ir vajadzīga stratēģija, kas ir virzīta uz lielāku tirdzniecības liberalizāciju. Es domāju, ka mums šeit trūkst atsauču uz maziem vidiem uzņēmiem, neskatoties uz to, ka tiem ir ārkārtīgi liela nozīme tautsēmniecībā. Tikai 13% Eiropas saimnības mazu vidēju uzņēmumu e, tirgojas ar trešām valstīm ārpus ES, un daudzreiz tas ir saistībā ar demokrātiskām procedūrām, e, birokrātiskām procedūrām. At e, balsts tomēr referentu 1, 2, 6 un 9 punktā, bet pa 7. Mm, būtu dalībvalstīm jādod lielāka līdznoteikšanās. Bet es īsti nesaprotu, kāds šim punktam ir sakars ar tirdzniecību. Par 5. un 8. punktu es nevaru piekrist. Par 5. Eiropas Savienībai jādarbojas, lai nodrošinātu, ka četri pa starptautiskās darba organizācijas pamatprincipi tiktu ievērot, bet mēs nevaram e, citu valstu darba likumdošanu lielā mērā ietekmēt. Tādēļ šo pārskatīšanas klauzulu nevaru atbalstīt, kas ļautu uh, eh, nolīgums uh, eh, atcelt par astoto punktu. Uzņēmuma sociālā atbildība ir brīvprātīgs pasākums, tādēļ es nepiekrītu tam, ka tas būtu padarāms par obligātu. Pēc definīcijas uzņēmuma eh, sociāla atbildīgums ir brīvprātīgs pasākums, tādēļ to nedrīkst uzspiest Tad es domāju vispār, referentam ir labāk jāpaskaidro vairākos punktos, ko viņš domā, piemēram, trešā punktā. Darbu vietu aizplūšanai uz trešām valstīm, tas nav saistīts, manuprāt, ar darbinieku nosūtīšanu. Par ceturto. Piekrīt četurtā, ceturtā režīma saistību liberalizācijas noraidīšanai, bet es gribētu, lai referents paskaidrotu detalizētāk, ko viņš domā, noraidot jeb kādu veidu liberalizāciju. Paldies! Paldies! Ante Mekintāja Bašīra kunga vārdā. Paldies! Priekšsēd. Kā jūs teicāt, es runāju Amdžad Bašīra vārdā, kas ir ECR ēnreferents un, diemžēl, nevarēja būt ar mums šodien, viņš atvainojās EKR, pilnībā atbalsta komisijas darbu kārtību, proti brīvās tirdzniecības līguma atbalstīšana ar trešām valstīm un tirdzniecības barjeru maznāšana, lai e, veicinātu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmu. Tas saskaņ ar februāru padomas secinājumiem, kur visi 28 dalībvalsts piekrīt, ka Eiropas Savienība virzīs aktīvu ambiciozu tirzniecības politiku. Es gribētu arī pateikties referentam par viņa darbu uh, un izdarīt vairākas piepildes. Pirmkārt, EKR ļoti atbalsta ietekmes izvērtējums visās politikas jomās. Ļoti priecājamies, ka tas ir tekstā pieminēts. Tas lielā mērā saskan ar labākās likumdošanas principiem, Kas attiec uz starptautiskās darba organizācijas standartiem, atbalstām šo standarts, ja tie palīdz eh, darba ņēmēju tiesības aizsargāt, bet neuzskatām, ka tie ir jāiekļauj visos tirdzniecības nolīgumos. Tas ir pilnībā nereālistiski. Tādēļ domājam, ka šie jautājumi būtu jāatstāja uh, eh, suverēno valstu uh, ziņā, lai tie tos ievērotu saskaņā ar demokrātiskiem principiem. Šeit mēs nevaram diktēt trešām valstīm savu politiku vai pat pašām, paš, pašām mēs dalībvalstīm. Arī pilnībā piekrītam, ka darba inspektoriem ir, eh, inspektorātiem ir jābūt ar pietiekošu darbnieku skaitu, Bet atkal šis ir dalībvalstu kompetences jautājums, un mums nav mandāta prasīt finansējumu palielināšanu vai pa samazināšanu no es puses. Mēs nedomājam, ka šāda pieeja diktēt no centra būtu praktiska vai īstenoja, dot rezultāts. Šie jautājumi jāatstāja dalībvalstu ziņā, EKR iestāsies pret pūliņiem šos jautājumus centralizēt. Mēs esam arī nobežījušies par um, produkcijas um, uh, birokratizēšanu, tas varētu negatīvi atsaukties uz tirdzniecību nākotnē. Ļoti svarīgi, lai inovatīvi tirdzniecības un investīciju stratēģija nākotnē mazinātu tirdzniecības barjeras, nevis vairot tās. Tātad vēlreiz paldies referentam par darbu un mēs sagatavosim arī vēl grozījumu projekts. Paldies! Paldies! Aldes vārdā uh, referente nav šeit, arī aizstāja nav, gojas referents arī nav ieradies, zaļo referente arī nav ieradusies. Tagad došu vārdu Ticijānai Begīnai. Paldies, priekšsēd, dārgie kolēģi! Paldies referentam Šūsterkungam par lielisko atzinumu, ko es pilnībā atbalstu. Esmu referente stratēģijai Inta komiteja, un es jau esmu strādājis ar šo atzinumu. Nodarbinātības komitejā var piekrist Šūsterkungam, ja viņš saka, ka Eiropas parlamentam ir jāņem vērā paši iepriekš pieņemtie lēmumi Referents pilnīgi pamatot norāda uz TTIP un TISA rezolūcijām. Neaizmirsīsim arī 2011. gada rezolūciju par um, arbitrāžas tiesām. Ir arī norādīts, ka ir nepieciešama ietekmes izvērtējuma attiecībā uz ilgspējību arī var pilnīgi piekrist. Un tad par starptautiskā darba organizācijas prasībām tās, protams, jāievēro. Kā ēnu referente es jūsu astoto punktu ļoti atbalstu un es arī piekrītu, ka TDI brīvās tirdzniecības līgumi ir Eh, eh, jāveicina, bet Ķīnas, Ķīna nevar vērtēt kā tirgus ekonomika. Tātad paldies, un es arī vēl eh, tālākajā darbgaitā intas aspektu šeit ienesīšu. Paldies! ETF vārdā ref, referents nosaukts, bet ja Martāna kungs nerunās, es būšu pārsteigts. Paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, nevienmēr uh, ILO noteikumi ir respektēti, un tas var novest pie sociālā dēmpinga un paaugstināt sociālo priedzi darba dalību valstīs. Šis ziņojums um, nu, rāda uz to, ka kontrolē jābūt lielākai un uh, skargāk jāsoda pārkāpums mūsu skatījumā. Tas uh, atbilst um, tam, ka liberalizācija uh, izkropļo tirgu. Ļoti smaga ir tā cena, kāda Eiropiešiem jāmaksā par šiem procesiem. Daži reģioni jau trausli, um, tur izpostīt tiek ekonomika un sociālā uh, sistēma būs um, smagi skarta. Šie nolīgumi nav caurskatāmi un uh, to uh, liederīgums ir ļoti, ļoti uh, uh apšaudāms, ru, apšaubāms runāja 1.09 uh, uh, minūtes. Paldies par uh, ieturēto laiku, saka priekšsēdājs. Tagad Johims Šūsters. Jā, paldies, nu grūti. Uh, ir ko teikt uh, par pēdējo runātāju, jo viņš saka, nu, mēs praktiski nevaram um, nekādā arī tirdzniecību attīstīt Uh, nepiekrītu un tādēļ nekomentēšu. Paldies uh, par visiem, kas uzstājās, jo jūs norādat uh, uz diskusiju, kādas būs, un tās ir ļoti nozīmīgas jomas. Mēs esam diskusijas procesā, un viena lieta, ko gribu uzsvērt. Daudz partijas kolēģis norāda, ka ir nepieciešami īpaši noteikumi MVU Es esmu ļoti atklāts un atvērts pienesumiem. Mēs runājam par ekonomikas struktūru Eiropā un problēmām arī tirdzniecībā. Un kā jau teicu, esmu ļoti atvērts diskusijām par pārējiem punktiem, izteikšu pāris piezīmes. Un esmu iepriecināts par iespējamo diskusiju procesu. No vienas puses. Uh, īstenojamību attiecībā uz standartiem. Uzsveršu, ka neiet runa par sociālo uh, sistēmu um, salīdzināšanu, bet par minimālajām prasībām. Un tas ir kas tāds, ko ar esam pagājušajā laikā jau uh, ļoti uh, intensīvi uzsvēruši uh, minimāliem standartiem jātiek ievērotiem. Un mēs neatkāpsimies no tā, sakot, ka ja nē, tad jābūt sankcijām. Protams, ka nav tā, ka nelielu ILO standartu pārkāpumu sodu uzreiz ar no nu, tādu smagu sodu ir dažādas pakāpes un neiet runa par to, ka mēs pārējiem kaut ko diktētu. To mēs šākā tā nevaram. Taču, ja turpinās tādi ļoti plaši pārkāpumi attiecībā uz pamatnormām vai cilvēktiesībām, tiesībām, jāuzdod jautājums, vai tā tiešām ir vēl pareizā valsts, ar kuru uztur ekonomiskas attiecības un kā veicināt uh, dažādas procesus un kā. Tas dažkārt arī ir atkarīgs no formulējuma. Esmu ļoti atvērts konkrētiem. Uh, formulējumiem, diskusijām par to, jo diktēt kaut ko attiecībā uz citām valstīm, nu tas nav nekas labs starptautiskā tādā stilī izpratnē un tas nav arī īstenojams. Uh, Tagad par uh, ah, pievienotās vērtības um, ķēdi jāparaugās, vai ir jau kaut kas, ko mēs uh, darām pēc uh, anaplāza katastrofas. Mēs nu, dalē, daļai brīvprātīgi un daļai arī valstu regulējuma uh, ietvarā esam sasnieguši ļoti um, labu progresu. Jo mums nav vienalga, piemēram, tekstilu rūpniecībā, ka uh, nu, ārkārtīgi sliktos apstākļos lēti tiek ražot tekstilizstrādājumi, ko mēs labprāt nopērkam, bet ja ir nelaimes gadījumi, tad vairāk nekā tūkstoši cilvēku dažkārt tiek nogalināti. Es domāju, ka mums ir nepieciešams tāds kompromiss starp brīvprātīgu uzņēmumu apņemšanos un arī uh, valsts regulējums. Un Rāna Plāza uh, par uh, konfliktu izrakteņiem šeit redzam arī uh, un piekrīt pilnīgi kritiskajiem vārdiem, ir jānovērš tas, ka rodas tādi birokrātiski monstri, kas galu galā nekādu uzlabojumu nedod. Esmu iepriecināts par iespējamām diskusijām, domāju, ka tie ir nozīmīgi punkti, un vienmēr tad, kad mēs domājam par to, ka tiešām globālie tirgi var, radī, var vēsties izveidoties kāda ES iekšējais tirgus ir piemērs tam. Tātad ir jāregulē tas, kas atbilst Eiropas vērtībām. Un par pakalpojumiem varu teikt, ka ES pakalpojumu direktīva ietver tādus riskus, ka darba ņēmēja standarti var tikt uh, mazināti, bet nu jāraugās uz PTO pakalpojumu standartiem un jāmēģina attīstīt šo situāciju. Ir jāraugās, kāds ir formulējums. Ir nepieciešama gluži konkrēta formulējuma balstoties uz tiem grozījumiem, kādi tiks iesniegti un jāraugās, kā mēs varam sasniegt konsensu šeit. Tas ir ļoti nozīmīgi šai politikas jomai. Nu, tik tālu. Tās bija mans pirmās pārdomas. Paldies! Paldies, neliela piezīme no manas puses noslēgumā. Makintāra skundze, mums ir eh, ILO standarti. Nu, ir labi, ka mums ir tādi. Taču eh, šie eh, standarti, nu, nav neko vērti, ja mēs tos ieliekam kādā mapē un neizmantojam. Uh, tie ir jāievieš dzīvē, un uh, bez tam tas ir arī jautājums par to, nu, nu, ka mums uh, šie jautājumi ar citām valstīm ir uh, jādiskutē, nu, negribu teikt jāuzspiež, bet gribu teikt arī Eiropā ir jāliek uh, vērtību uz šo standartu izpildi uh, un jākontrolē tas. Gribu tikai norādīt, ka pat laban mēģinam plašsaziņas lodzekļos uh, skatīt uh, ziņojumu, kas uh, runā par um, darba apstākļiem uh, līdzīgi vergu darba apstākļiem Eiropā un vēršam, vērsāmies pie ILO un gaidam atbildi. Un uh, tie pārmetumi, kādi ir, uz tiem jau uh, pievērsīsim uzmanību šajā komitejā, kā mēs uh, rīkosimies, nu, neskatīt situāciju un vienkārši um, nolikt dokumentus mapītē. Nu, tas tā nav, tā nav laba iespēja. Tagad piektais darba kārtības uh, punkts, ko mēs atlikām. Tas ir jautājums uh, par ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām CRPD īstenošana īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem. Līdz 12.30 mums ir laiks. Vēl uh, divas norādes pirms sākam ar Helga Stīvens uh, ziņojumu. Uh, mēs redzam šeit rakstīto tekstu, to mums ir devusi kundze no Hamburgas, sirsnīgs veicieni uz uh, Hamburgu rakstveidā ir iesniegts pieteikums, un komitejas deputāti jau zina šīs zaļās kartītes, kādas jums ir. Jūs varat parādīt ar šo kartīti, es saprotu visu, visi kārtībā. Dzeltenā kartīte norāda runātājs runā pārāk ātri un lai nedaudz lēnāk un varbūt vienkāršāk runāk, un sarkanā kartīte parādīs, ka. Mm, ne, klausīties nesaprotu, ko runātājs saka, lai varētu formulēt kaut ko vienkāršāk. Es ceru, ka es esmu pietiekami skaidri uzstājies. Un tagad Helgai Stīvens vārds, viņa ir referente šajā ziņojumā. Thank you, Chair, and thank you. Paldies, priekšsēdē, paldies kolēģiem. Gribētu pateikties visiem administrācijām un eh, visiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā. Es eh, saprotu, ka nevar ziņojums iekļaut visas perspektīvas, bet darīju visu, kas bija manos spēkos, lai tas būtu pieejams un uh, priecājos par saņemtajiem uh, grozījumiem. Un uh, mans birojs uh, tos uh, pieņems. Jā, un uh, vēlētos uh, šeit runāt pirmkārt par vispārīgajiem principiem un saistībām, nākamais par uh, konkrētām tiesībām, treškārt par specifiskām saistībām un par Eiropas Savienības institūciju atbilstībām konvencijai. Uh, kā arī par atbildīgajiem valsts administratīvajām struktūrām. Gribētu uzsvērt vairākus punktus eh, katrā no galvenajām daļām, kas eh, ir eh, atbildīgi par izpildes funkcijām, Raugu, raugoties uz saistībām. Tātad ir šis opcionālais protokols UNCRPD. Mēs esam lūguši arī komisiju aktualizēt uh, pārskatu par kompetenci un vajadzētu arī periodiski pārvērtēt uh, to, kā uh, šeit uh, sadarbojas organizācijas, kas ir atbildīgas par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti un Eiropas Savienības institūcijām. Šeit jāraugās, lai vienlīdzība iespēja direktīva nodrošinātu jebkādas formas diskriminācijas novēršanu un šeit ir runa arī par uh, konvencijas ratifikāciju. Mēs strādājam pie šie priekšlikumi, bet ir uh, jāuzsver, ka uh, piekļuves uh, iespējām ir jābūt uz, uz, uzlabotām, it īpaši raugoties vērā piekļuvi ēkām, un šeit ir nepieciešams nodrošināt arī dalībvalstu līmenī ieviešanas uh, pasākums. Ja jūs raugāties uz konkrētajām normām, saistībām, uh, Mēs aicinām visas Eiropas Savienības institūcijas, aģentūras un iestādes iekārtot šeit uh, centrālos punktus, kas nodrošinātu starpinstitūciju koordinācijas mehānismu. Mēs uh, aicinām komisiju noteikt arī koordinācijas punktu politiskā līmenī uh, šeit iesaistot atbilstošo um, vicepriekšēdē komisiju, tas nav tikai embru komitejas jautājums vai tikai sociāls jautājums. Ņemot vērā Eiropas Savienības institūciju atbilstību ANO konvencijai, tas, manuprāt, ir vissvarīgākais jo Eiropas Savienības institūcijām ir jāiet pa priekšu ar vislabāko piemēru. Mēs aicinām institūcijas pārskatīt visas uh, regulas, iekšējos noteikumus un noteikumus, lai nodrošinātu ANO CRPD atbilstību. Un šeit ir uh, jānovērtē aktuālā situācija, mums ir jāraukās, kādas ir eh, aktuālās nepieciešamības un uh, cilvēkiem ar invaliditāti vai ir iespējams bez traucējumiem darboties Eiropas Savienības institūcijās. Mēs eh, aicinām Eiropas Savienības institūcijas, eh, lai tiktu nodrošināts uz interneta pamatots eh, informācijas piekļuve. Tā, tās ir pamatiesības. Es ar interesi gaidīšu grozījumus, strādāju kopā ar ēnu referentiem un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas jums būs, un noslēgumā es gribētu sirsnīgi pateikties šai iespējai kolēģē, kas padarīja iespējamu lasīt eh, manu tekstu. Tas ļoti labs piemērs, eh, ko Eiropas parlamentam vajadzētu darīt, lai padarīt piekļūstam šos eh, tekstus un dokumentus. Lies paldies, un tagad vārds ir Ādamam Klosam. Köszönöm, elnök úr! Paldies, priekšsēd. Paldies par to, ka man dots vārds. Es gribētu apsveikt uh, Helgu Stevens ar lielisku darbu. Es domāju, ka šīs uh, ziņojuma projekts jau pašreizajā formā ļoti uzsver, ka sabiedrībai un politikai ir jāvērš lielāku uzmanību uz āno prasībām šajā jomā. Eh, šī ANO konvencija ir pirmā, ko Eiropas Savienība ir parakstījusi. Eiropas Savienība kā Savienība nevis kā dalība valsts, bet kā Savienība kopumā. Tas ir unikāli. Un līdz šim mums nav arī pieredzes ar to, ka Eiropas Savienība kļūtu par uh, eh, dalību nieci šādā līgumā. Um, es gribētu arī dažas piebildes izteikt pie ziņojuma, uh, kas, manuprāt, jau ļoti labi uh, apkopo galveno. Pirmais. H punktā 58% nodarbinātība mums būtu jāredz, uh, jānostāda kā mērķi invalīdiem, bet īstenībā Eiropas Sanībai Eh, un eh, dalību valstīm šeit būtu ļoti daudz darāmā, lai šo līmeni sasniegt. Es gribētu arī vērst uzmanību uz to, lai nebūtu šķēršļi eh, personu īpašām vajadzību nodarbināšanai. Nākamos vienu, divu gadu laikā internetu mājaslapu vai pakalpojumu piekļuvēja labākai personām īpašīm vajadzībām jāvērš uzmanība. Ļoti svarīgi Eh, lai eh, šeit būtu arī ņemta vērā esošā likumdošana. 112. Uh, eh, punktā uh, ir pievērsta uzmanība uh, tam, ka ir vairāk pakalpojumu, kuri vēl nav pieejami personām ar ierobežotām vajadzībām. Bet eh, es, man ir eh, grūti iedomāties, ka Ungārija šeit varētu prasīt uh, citas dalību valsts atbalstu, uh, taču tieši tās būtu jānodrošina. Eiropas saimnības institūcijām arī ir jārāda labs piemērs invalī, eh, invalīdu vai personu īpašām vajadzību nodarbināšanā. Man pat labāk ir praktikants, bet eh, viņš e, nevar pilnībā saņemt visas privileģijas, kuras saņem citēs e, Eiropas parlamenta praktikanti. Tātad Eiropas Savienībā ir jārāda piemērs e, Eiropas Savienības institūcijām, to gribētu šeit vēlreiz uzsvārt rādīsim šo labo piemēru. 28, no 28 dalībvalstīm 25 jau ir ratificējušas eh, šo ANO konvenciju, 3 vēl nē. Cerēsim, ka šīs trīs dalībvalsts, kas līdz šim ir iekavējušās, arī to vēl ratificēs tuvākā laikā. Un tad mēs sasniegsim stāvokli, ka gan Eiropas Savienība kopumā, gan arī visdalībvalsts to būs ratificējušas. Mūs gaida liels uzņēmums, uzdevums, proti kā mēs varēsim e, sekot līdz e, konvencijas iedzīvināšanai dalību valstīs. Ir jānodrošina arī finansējums pienācīgs tam un citi atbalstoši pasākumi es ar prieku uh, līdzdarbošos arī uh, tālākajā darbā pie šī uh, ziņojuma. Paldies, Viļa Blinkevičūte. Paldies, priekšsēdi. Piekrītu. Pateicības vārdiem Helgai Stevensai, referentei Ziņojums ir lielisks. Man ļoti patīk tā struktūra. Šeit ir minēti daudz svarīgi punkti, bet ir joprojām problēmas. Īpaši tādēļ, ka ne, vēl, ne visas dalībvalsts vēl ir ANO konvenciju uh, ratificējušas, ko ir arī attiecīgā ANO komisija norādījusi. Mums ir jārēģē uz šo situāciju. Mēs esam nodarbinātības komiteja. Mums jākoncentrējas uz nodarbinātības jautājumiem un vēl pastāvošiem šķēršļiem personām ar īpašām vajadzībām un to integrācija darba tirgū. Nereti tie ir juridiski šķēršļi, bet ir arī citveidi šķēršļi. Jānodrošina reāla vienlīdzību personām ar īpašām vajadzībām. Attiecīgi, par attiecīgo direktīvu jau mūsu komiteja arī ir sagatavojis ziņojumu. Viens no svarīgākiem jautājumiem invalīda aizsardzībā ir pasargāšana no diskriminācijas darbvietā. Dalībvalstīs šeit vēl ir trūkumi, vairākas dalībvalsts attiecīgās prasības vēl nav īsti piemērojušas īstenojušas konvencijas prasības. Invalīdiem jānodrošina tādas pašas darba iespējas kā personām bez invaliditātes. Dalībvalstīm vēl šeit paliek daudz darāmā, gan izglītības jomā, gan arī profesionāla izglītībā, taču tieši šie punkti ir svarīgi, ja gribam nodrošināt reāli vienlīdzīgas iespējas, lai cilvēki varētu strādāt un dzīvot un īstenot arī savus profesionālus ieceres. Mums dalībvalstīm jāliek pie sirds, ka šie jautājumi ir jārisina, pašām dalībvalstīm jābūt ieinteresētām invalīdu labākā iesaistē darba tirgū Eiropā ir dažādi atvieglojumi personu ar īpašām vajadzībām nodarbināšanā. To neuzskata par subsīdiju vai atbalstu, kas ir eh, problemātiski būt no konkurences tiesību viedokļa, bet dalībvalstīm jāizmanto visas tām dotās iespējas, lai gādātu, ka uzņēmumi pieņemtu darbā invalīdus. Es sagatavošu grozījums, kas tieši uz to arī ir vērsti. Īpaši invalīdu sociālā aizsardzība ir arī ļoti svarīgs temats. Šo punktu vēl varam attiecībā šo ziņojumu uzlabot, es sagatavošu attiecīgus grozījumus, jo sociālais atbalsts invalīdiem ir vienīgā vienīgā izdzīvošanas iespēja ir personas, kas ir no tā atkarīgas. Tā nedrīkst būt Eiropas Savienībā. Tas ir ceļš uz nabadzību. Arī ANO ir norādījusi, cik liela graujoša ietekme ir bijusi taupības pasākumiem pēdējos gados attiecībā uz invalīdiem jo tie ir viena no visneaizstargātākām grupām sabiedrībā, arī par to mums jārunā, un kā nodarbinātības un sociālo lietu komitejai par to jāsaka savs vārds. Sociālās aizsardzības līmenis invalidiem jāuzlabo. Vēl daži punkti. Komisija E, pat vēl neizpilda daudzgad finanšu plāna prasības 2014 līdz 20 gadam, kas ir paredzēts ES politikā invalīdiem. Ar ietekmes novērtējumu vēl gaidam. Kamēr nav ietekmes novērtējumu, nebūs rezultātu. Tas viss ir šajā ziņamā jāņem vērā. Piekrītu referentei un gribētu vēlreiz uzsvērt, ka invalīdu problēmas ir jāresina gan ES līmenī, gan dalību valstu līmenī. Un invalīdu organizācijām ir jābūt iesaistīstām e, lēmumu pieņemšanā. Tā mēs varam izvairīties no kļūdām un pieņemt lēmumus, kas tiešām uzlabos invalīdu uh, situāciju kopumā. Paldies! Paldies, Ivo Vaigls nākamais. Paldies, priekšsēd. Es runāju Marians Hārkins vārdā, kas ir Aldas ēna referente. Paldies referentei Helgai Stevensai par ļoti plašu līdzsvarot ziņojumu, kas tiešā valodā runā par galvenām problēmām, tajā skaitā esošās likumdošanas īstenošanu saskaņā ar ANO konvencijas prasībām un nepieciešamību invalīdu organizācijām nodrošināt labāk iesaist šajā procesā ik uz soļu. Treškārt, nepieciešamība ratificēt arī citas konvencijas. Ceturtkārt, eh, sa nepieciešamība saņemt eh, precīzāks dats par invalīdu apstākļiem. Tālāk uh, eh, indikātoru un mērķu uh, skaitļu norādīšana attiecībā uz konkrētiem laika uh, termiņiem ir jāīsteno arī labākā prakse, labāk uh, jāņem vērā invalīdu tiesībām ir jātiek ņemtām vērā visās es politikās, visās institūcijās. situācija tomēr nedrīkst pa daudz tik sarežģīta, tad tā kļūst birokrātiska un implementācija varētu iekavēties pārāk ilgi. Man patīk šī ziņojuma realisms, sistemātiskā pieeja, vienkāršie formulējumi un praktiskā īstenojumība. Man būs daži grozījumi, bet referentes dokuments ir ļoti līdzsvarots, tādēļ mans uzdevums būs vienkārši tālūk, tāds lūk Hārkins kundzes vēstījums. Paldies! Paldies! Neoklīs. Nākamais. Paldies, priekšsēd. Es runāju ēnu referents Kostadīns Kunevs vārdā, kura atvainojas, ka viņa nevarēja piedalīties, viņa ir goja ēnu referenta Viņi nav šeit tādēļ, ka viņi atrodas Ņujorkā, kur ir ANO sieviešu tiesību samits. Viņi vēlas pateikties referentam par izcilo ziņojumu, kas īstenībā jau ir ļoti labs. Tas, ko mēs prasām invalīdiem, ir ļoti svarīgi, taču lēmums pieejami ne tikai cilvēki, kas pilnībā apzinās problēmas. Mēs prasām, lai oficiālās invalīdu organizācijas tiktu iesaistīts šajā darbā, un tomēr, un lai gan invalīdi ir 16% iedzīvotāji, ir jādara vairāk, lai cilvēki saprast, ka ir jāpieņem īpaši pasākumu, ka invalīdi var dzīvot cienīgu dzīvi. Skolās ir jābūt informācijai, apmācībām, lai iedzīvotāji labāk saprastu, kā tas ir dzīvot ar invaliditāti. Tā tad ir ļoti liela loma sabiedrības izglītošanai. Esmu pārliecināta, ka tas ir prioritāri, jo tas ietekmēs visus mūsu nākamos lēmumus. Es ceru, ka cilvēki nebūs vienaldzīgi attiecībā uz šo ziņojumu, ņemot vērā esošo situāciju. Ziņojumā ir runa par humanitāro krīzi, kuru Eiropas Savienība pat laban pārcieš. Bēgļi cenšas izdzīvot, sākt jaunu dzīvi. Un, ja šie cilvēki ir invalīdi, tad viņa situācija ir vēl sarežģītāka. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāsniedz arī finansiāls atbalsts un jāatbalsta dalībvalsts. Lūdzu, dalī referentēji to visu ņemt vērā, mēs iesniegsim dažus grozījumus, vēlu referentēji panākums viņas tālākā darbā. Paldies! Paldies! No zaļo puses neredz nevienu. Tad došu vārdu Laurai Aģējai. Sī, grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī kolēģei Stevensai. Viņa ir veikusi izcilu darbu. Eiropas Savienība, kā mēs zinām, balstās uz uh, vienādu iespēju pamatprincipa. Neviena iedzīvotāja grupa nedrīkst tik diskriminēta, uh, personīgu apstāvu dēļ, politisko pārliecību dēļ vai reliģijas dēļ. Katrā demokrātiskā valstī ir jānodrošina līdztiesība. Jārunā par to, cik loģiska šī konvencija, par ko mēs pašlaik runājam, ir divas iespējas kā mēs varētu rīkoties. Pirmkārt, var aizsargāt personas, uz ko attieca šī konvencija, ir tīpaši nodarbinātības jomā un uh, izglītības jomā, lai personas varētu piedalīties sabiedrības dzīvē. praksē tomēr ir vērojama iztumšana, kādas ir konstatēts 9., eh, 11. un 13. punktā. Ja mēs vēršamies pie dalību valstīm, tad eh, varētu vēl pieminēt, eh, ka ir vajadzētu veikt kampaņas, lai cilvēki saprastu par to, kādā situācijā ir cilvēki ar invaliditāti. Ir jāpamaties uz kopīgiem noteikumiem, lai cienītos pret uh, invalīdu nabadzības problēmu. Šeit runa ir par cilvēkiem, kuriem vajadzīga īpaša aizsardzība. Mūsu nostāja ir pozitīva, un mēs arī prognozes saskatām pozitīvā garā. Tur, kur netiek īstenoti noteikumi, ir jārīkojas. Nedrīkstētu pieļaut, ka konvencijas uh, prasības tiktu pārkāptas. Ir tiepaši tur, kur ir iespējas. Novērst pārkāpumus. Piekrītu kolēģē, kura runāja par struktūru fondiem. Tas ir svarīgs instruments, bet vienmēr visās situācijās ar šo instrumentu nepietiek. Jebkurā gadījumā ir jādažādo resursi, lai no tā varētu gūt labumi cilvēku ar invaliditāti, ir jānodrošina arī caurskatāmība izmantošanā, ir jābūt pāraudzībai par to, kā šie instrumenti tiek izmantoti. Jebkurā gadījumā Ir jāuzklausa iesaistījās puses. Un ne tikai uzklausīt, bet arī ļaut viņiem radīt iespēju viņiem izteikties. Paldies! Tas bija, jā, gandrīz vai tā kā dzeltenā kartiete bija. Uh, merci, euh, monsieur. Milēnas kundze, jā, liels paldies priekšādētāji. ir runa par to, kā ir jānovērtē īstenošana. Tas ir mūsu komitejas darbs. Šī problēma ir visaptveroša. Kā cieņpilni runāt par uh, nodarbinātības iespēju personām ar invaliditāti? Kā šeit ir iesaistīts? darba devējs nav atbildīgs par uh, invaliditāti un tās raš rašanos. Mūsu attīstītajās sabiedrībās darba devēji bieži vien apgalvo, kā cilvēks ar invaliditāti viņi nevar nodarbināt. kāda izskatās situācija ar uh, nodarbinātības iespējām, kāda ir situācija ar cilvēku cieņu, kas pienākas katrai, katram cilvēkam, kā cilvēks ar invaliditāti pats var dzīvot šādā situācijā. Jebkurā gadījumā nedrīkstēja būt tā, ka darbs kļūst par uh, tikai vienīgi par kompensāciju iespēju trūkumiem. Un to nevar atrisināt tikai tehniskā līmenī. Ir jābūt kompensācija iespējai. Cilvēkam jābūt aprīkojumam, kas viņam nepieciešams. invalīdu ratiņiem, kruķiem. Viss ir atkarīgs no tā, cik smaga ir invaliditāte. Jēdziens diskriminācija. To visu nevar pieņemt. Tā ir stigmatizācija. Ja vēlamies iekļaut cilvēkus, tad diskriminācija ir kontraproduktīva. Par struktūrām, kas ir uh, radītas, runājot, gribētu teikt, ka invalīdi ir dažādās situācijās. Pastāv apmācība iespējas, ir tehnisks atbalsts invalīdiem, bet ir jāsaka nē upura lomai. Ir jāsaskata. Kā risināt situāciju? Ieraugās arī uz bēgļu situāciju. Invalīdi ir uh, indi individuāls personas, šeit ir situācija jārisina pragmatiski. Paldies. Roza Estādes Faragū no Lūgumrakstu komitejas. Lies paldies! Paldies Helgai Stevensē par šo izcilo ziņojumu. Ano, ir publicējusi savus noslēguma ieteikumus par uh, īstenošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šis ANO atzinums nāca klajā augustā, tādēļ šis ziņojums tiešām ir īstajā laika brīdī. Esmu ēnu referente sieviešu tiesību un uh, lūgumrakstu komitejām. Šeit runa ir par vienu no svarīgākajiem jautājumiem, pie kā vispār strādājam parlamentā. Mēs iesniegsim arī grozījums, bet ziņojums jau ir ļoti, ar ļoti labu kvalitāti. Grozījumi attiecas uz šādu punktu. Pirmkārt, par uh, konvencijas uh, īstenošanas pārbaudi. Tas būs tāds kā pirmais cilvēktiesība pārbaudas tests. Šeit ir svarīga koordinācija. Ir uh, tīkls, kurā ir iesaistītas uh, attiecīgās komitejas, un eh, šo koordināciju ir jāturpina. Mums eh, ir eh, jāraugās, kā, kāda būs situācija ar īstenošanu. Protams, ka mums ir arī jāprasa, lai diskriminācijas nepieļaušanas direktīva tiktu īstenota, tā ir spēkā kopš 2008. gada. Mums ir arī Eiropas ombuds Kopš 2008. gada jau notiek situācijas novērtēšana, bet tiešām ir jārīkos reāli, ir runa par Marakešas noliegumu, kas sniegtu iespēju neredzīgiem cilvēkiem lasīt. Arī šī direktīva vēl ir padomē, pie tās tiek strādāts. Šeit runa ir par uh, pamatiesībām. Un ja mēs uh, nestrādāsim pie šiem jautājumiem, tad Eiropas Savienība neizpildīs uh, pamatiesību nodrošināšanu. 2. decembrī pagājuši, kad uh, eh, tika pieņems tiesība akts par bezrobežu piekļuvi. Un Helga Stīvens jau norādīja uz šo tiesību aktu savā dokumentā. Tālāk par piekļuvi bez šķēršļiem uh, tīmeklim. Padomu pašlaik eh, pārbauda, cik tālu šī direktīva, kāds būs tās aptvērums. 80 miljoni cilvēku, kuriem ir eh, redzes traucējumi, un 150 cilvēku, kas ir ļoti lielā vecumā, viņiem visiem ir problēmas saskatīt eh, tekstus, ar redzi, un tādēļ šeit ir jānodrošina internetā labāka lasāmība. Ir jāizmanto attiecīgie struktūra fondi, konvencija pati runā par šēšļu novēršanu un piekļuvi darba tirgumu. Daudz dalību valstis eh, vēl nav parūpējušās, lai būtu nodrošināta piekļuvi darba tirgumu, tādēļ ir svarīgi, uh, lai varētu tiktu izmantot struktūra fondu. Lielas paldies, Helga Stīvens. Paldies, ņemot vērā laiku, ir vēl trīs runātāji plus referenti, tātad četri runātāji, katram būs divas minūtes. Marek Splūra. Ja również gratuluję koleżance Helga. Jā, es labprāt gribētu teikt Ļoti sirsnīgs apsveikuma vārds Helgai Stīvensai par šo ziņojumu un arī paldies par veidu, kā viņa strāgāja ar šo dokumentu. Mūsu kolēģi nu, ļoti veiksmīgi ir ietvērusi sociālā dialoga elementu. Um, un tādēļ es domāju, ka Ļoti konkrēti runājot, Adam Kostas kunga viedokli arī uzturot par nepieciešamību strādāt ar 112 telefonu numura izmantošanu un barjerām, kādas vēl pastāv šī numura izmantošanā. Tāpat gribu norādīt uz to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir implementēt šos risinājumus un norādīt uz ierobežojumiem ceļošanas laikā, kas nozīmē, ka mobilitāte būtu realitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tam ir nepieciešama dažāda transporta sistēma koordinēšana, tā ka tā pat arī noteiktu noteikumu ievērošana um, šie noteikumi jau eksistē. Es domāju, ka šeit ir nepieciešams uh, striktāk uzraudzīt situāciju. Un uh, ko vēl gribu pasvītrot, tas ir tas fakts, ka Eiropas uh, Savienībā uh, augstais bezdarbs uh, ir uh, ļoti sarežģīta situācija cilvēki ar īpašām vajadzībām sadurs ar vien mazākiem šķēršļiem izglītībā, veselības aprūpē, bet lielākais šķērslis ir praktiskas uh, spējas iemācīties. Un es uh, piekrītu referentei, ka ja mēs šeit uh, ievies noteiktus standartus uh, prakses kvalitātei, tad. Uh, dažādi priekšnoteikumi ir jāievērā un darba ņēmējus jārosina piedāvāt šādas prakses vietas. Tāpat kā Adams Koša arī es cenšos atrast dombiedrus Eiropas parlamentā, lai uzņemtu šeit praktikantus un cilvēks, kas savu praksi šeit varētu īstenot un tāds, kam ir uh, um, ierobežots iespējas. Uh, visu apkopojot, gribu teikt, ka piebilstot Helgai Stīvens kundzei, ne tikai Eiropas parlaments, bet arī uh, cits institūcijas uh, mums būtu jābūt uh, vadošajiem barjeru samazināšanā un būtu jānodarbina praktikants un prakses apmācāmos šeit parlamentā priekšsēdētājs. Dargie kolēģi, ja es saku divas minūtes, tad es arī tā arī domāju. Nākamais runātājs Hemreštrungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, es jau pē, pagājušais teicu, ka šī tēma man ir īpaši dārga jau daudzus gadus. Gribu Stēvens kundzei par šo apjomīgo un koherento ziņojumu teikt sirsnīgi paldies. Paldies par viņas iesaisti. Uh, Cilvēki ar ierobežotām uh, iespējām ir ļoti nozīmīgs temats, un parasti visas frakcijas atbalsta uh, šo jautājumu risināšanu. Tas ir ļoti mm, praktiski īstenojam, un mēs ar praktiskiem soļiem tiešām varam mainīt situāciju. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka referente uh, ierobežo ziņojumu ar uh, tām kompetencijām, kādas ir Empel, un arī TRAN komitejai dod iespēju viņu zināšanas un viņu ekspertīzi ietvert šajos ziņojumos. Manā skatījumā ļoti daudz nozīmīgi punkti jau ir ietverti, piemēram, Eiropas um, likumdošanas akti par barjeru samazināšanu, par uh, um, piekļuvi uh, publiskām ēkām un Marakešas līgums. Vienu punktu nevaru atbildīt, tas tā ir parlamenta atbildība par budžeti. Parlaments ir atbildīgs nevis komisija. Un, manuprāt, pietrūkst vēl viens punkts par motivāciju, lai veicinātu zinātnu un pētniecību šajā jomā. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tehnoloģisko un tehnisko progresu izmantot it īpaši attiecībā uz pieeja jaunām tehnoloģijām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tehniskais progress piedāvā lielu potenciālu, lai iekļauta cilvēkus ar uh, īpašām vajadzībām. Es uh, nāku no pilsētas, kur ļoti daudz eh, pieminekļu, un kādēļ mums ir jāstrādā tikai pie tā, uh, uh, lai mūsu ielas piemērotu um, ratiņkrāsliem, varbūt, ka ratiņkrāslus varētu um, piemērot, teiksim, tādām um, grūtākām virsmām. Uh, šeit, uh, šajā jautājumā iesniegšu vairākus grozījumus. Paldies! Paldies, tagad divas minūtes Makintājas kundzei. Paldies, šoreiz runāšu savā vārdā un uh, manas frakcijas vārdā. Jā, gribētu pateikt paldies Helgai Stevensai par izcilo darbu, ko viņa ir veikusi. Ļoti labi, ka ir gūst eh, tāds pabalsts no, eh, atbalsts no frakciju puses. Jā, nodarbinātība ir būtisks aspekts šajā jautājumā. Jā, es pirms eh, kļuvu par Eiropas parlamentu deputāti, eh, strādāju sociālā uzņēmumā, un tur bija runa par eh, vidas radīšanu cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte darba vietā. Un šeit notarbēt nu, jāsniedz nepieciešamais atbalsts, ir jāsniedz cilvēkiem iespējas īstenot savu potenciālu. Tādēļ es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs dalītos ar labākiem prakses paraugiem. Uh, Jā, citreiz eh, tas ir arī tāda negatīva praksa, piemēram, apvienotā karalistē, bet ir arī ļoti pozitīvi piemēri, un es domāju, ka ar šīm idejām vajadzētu apmainīties, un eh, no šīs pieredzes var tiešām mācīties visur Eiropas Savienībā. Bet es domāju arī, ka mums vajadzētu sākt šeit pie mums. Mēs neesam pietiekami labi Eiropas parlamentā atbalstot eh, mūsu deputātus, kuriem ir invaliditāte. Un es domāju, ka mēs vispār pietiekami labu darbu neveicam, kā atbalstīt darbiniekus. Es piekrītu ne tikai parlaments, bet arī citās Eiropas Savienības institūcijas nav nodrošināts pietiekams atbalsts. Tādēļ es domāju, ka mums ir daudz vairāk jāiegūda pūliņi, lai nodrošinātu, ka mēs šeit sāktu darbu pašiem pie sevis, lai nodrošinātu to, ka, lai nebūtu nekādas barjeras un lai mēs uh, sniegtu nepieciešamo atbalstu katram, kam ir invaliditāte, lai sniegtu iespēju šiem cilvēkiem strādāt to darbu, ko viņi ir eh, spējīgi darīt. Lielas paldies! Tiešām perfekts laika ievērošanas gadījums. Jā, tagad vārds Helgai Stevensai. Paldies, ka devāt man vēl vārdu noslēgumā. Pirmkārt, es gribēju teikt paldies eh, kolēģiem, kas sniedza komentārus uh, vienkārši vēl šeit pieminot vairākus punktus. Gribētu teikt, ka šis eh, ziņojums nav tāds ļoti vispārīgs, bet eh, tas ir konkrēts ziņojums, specifisks ziņojums eh, par to, ko ANO konvencija prasa un CRPD noteikumi vai tiek ievēroti. Tātad mēs redzām, ka šī priekšlikuma aptvērums ir eh, ierobežots. Jā, viens kolēģis teica, ka mums ir jārīkojas pragmatiskāk. Šeit jāraugās, un kā gan var būt pragmatisks raugoties uz uh, pamatiesībām, cilvēktiesībām, drīzāk vajadzēja būt vairāk ambicioziem. Jā, un uh, es ar lielu prieku uh, gaidu, gaidu jau turpmāko sadarbību un priecājos eh, par darbu nākotnē kopā ar jums. Zirznieks, paldies! Arī tūkiem, visiem surdo tūkiem un kolēģi, kas visu rakstīja, lai mēs visu varē, varam sekot visam līdzi. Sirsnieks paldies par diskusiju. 22. martā ir termiņš grozījuma iesniegšanai un eh, par grozījumiem mēs diskutēsim 26. aprīlī. Atkal šeit, komitejā. Labu pusdienas laiku visiem un tiekamies, ceru, ka precīzi pulksten 15. tad būs balsošana. Un ja būšu viens pats, tad balsošu viens pats. Labu pusdienas laiku!